Kolēģi, dāmas un kungi, acīm redzot, komisāra kungs ir kaut kur aizskavējies pa ceļam uz parlamentu. Šodien mums ir Briselē vispār streiks, un tāpēc eh, mēs sāksim ar nākamo eh, darba kārtības punktu, un tad, kad komisārs ieradīsies, tad mēs eh, pārtrauksim balsošanu un turpināsim sarunu ar Dekukta kungu. Tātad 19. De, ne, 19. punkts, tātad David Mārk. Tas nebūs balsošanas atvainojas. Davidam Mārtiņam vārds pašreizējais stāvoklis notiekošais 13. sarunās. Kas notiek šobrīd 13. sarunās? Tas ir darba kārtības punkts, ko mēs tagad ņemam, kur mēs patrauksim, kad degukts ieradīsies. David Mārtiņ, jums ir vārds, vai jūs uh, varētu mums pastāstīt, kāds ir progress uh, pārunās ar DFS regulu? Ne, es atvainojos ar tirgus piekļuvas regulu. Tirgus pie, piekļuvas regulu. Paldies priekšsēdētāji par šo negaidīto pagodinājumu. Tirgus piekļuvis regulas stāvoklis ir tāds. Mums bija pirmais trialogs, kas notika vakar. Šeit ir trīs grozījuma komplekti. Pirmais komplekts ir uh, lingvistiski juridisks, un šeit problēmas parlamentam neradīsies. Otrais grozījuma komplekts ir saistīts ar komitoloģijas normām. Uh, un tur mēs neesam vakar īpaši tālu progresējuši. Tomēr mēs turpinājām par omnibus divi runāt, un attiecīgi arī omnibus trīs šīs sarunas mēs paredzam kā nedaudz atvieglots, un tas ir saistīts arī ar tirgus piekļuvas regulu. Tagad trešais bloks tad gadījumi, kad tirgus piekļuvs normas eh, zaudē savu spēku. Tas ir 1. janvāra 2014. gadā. Eh, plenāsēdē tika mm, nobalsots par 16. gadu, um, bet padoma atgriezās pie 14. gada 1. janvārs, ko piedāvāja komisija. Un tad mēs vakar runājām par šīm izmaiņām. Arī šeit īpaši virzība nav bijusi, tomēr mums ir jānosaka nākam nedēļ datums nākamajam trialogam. Un eh, droši vien Mums vajadzēs domāt, kā tālāk programmēt mūsu sarunas, ja mums neizdosies nākamnedēļ vienoties. Un, un sākot no pusdienas laika es sākšu saņemt informāciju par to, vai padomē ir panākts kompromiss. Priekšsēdētājs, kā jums šķiet, vai ir iespējams panākt kompromisu, kāds ir jūsu viedoklis? Es esmu sociālists, es vienmēr ticu kompromisiem. Um, well, I, I mean, to, to, to be un visi pārējie, acīm redzot, jums piekrīt. Cerams, ka EPP arī man piekrīt. Sakrunātais. Tātad 2014. vai 16. gads ir vēl pa vidu 2015. gads. Es nezinu, vai abas puses būs gatavs vienoties par šādu kompromisu formu. Redzēsim, vai padome būs gatava mainīt savu cieto nostāju. Priekšsēdētājs turpina. Jā, es piekrītu jūsu izklāstam. Es arī biju šai sanāksmē, tā kā. Vai mēs nevarētu tagad pārtraukšot 19. punktu, jo mums ir ieradies mūsu ilgi gaidītais runātais Gupta kungs. Well, um, let me welcome Commissioner. Es gribētu sveikt komisāru De Gukta kungu. Mēs ar nepacietību gaidām to, ko teiks mums komisārs. Tagad mēs spriežam par pēdējo ziņojumu darbgrupai ES-ASV attiecībās. Šeit ir izteikta rekomendācija uzsākt. Uh, E, ļoti ambiciozu investīciju programmu ar ASV. Komisāra kungs, vai jūs nevarat paskaidrot e, sīkāk kaut ko par šo iniciatīvu sakarā ar ASV un kas ir šai ziņojumā, varbūt sīkāk izklāstīt jūs varētu, kā arī atbildēt uz mūsu jautājumiem. Es Un es došu jums vārdu uzreiz, mēs jau tā esam iekavējuši mūsu sanāksmi. Lūdzu, komisāra kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu atvainoties par to, ka es nokavējos. Bet mans kavēšanās iemesls ir saistāms ar streiku. Beļģijas ierēģi un darbinieki arī streiko, un es nācu no valsts ziemeļu daļas, un tur arī es izjūtu streika ietekmi. Tad par transatlantijas tirniecības investīciju partnerību runāšu. Ļoti bieži vēsturiski šo transatlantisko aspektu tā kā pārspīlē lieto nevietā. Uh, bet šodien es gribētu runāt īstā nozīmē par šo lietu. Tātad mums būs vislielākās bilaterālās tirniecības attiecības nolīgums par tām. Uh, Um, mēs uzskatām, ka mums nākotnē būtu jāapvieno uh, šīs lielākās ekonomiskās pilnvaras, tā būs lielākā tirsniecības zona. Tas ir ļoti svarīgi arī nākotnes divpatējās tirniecības investīciju nodrošināšanā un ir nepieciešams arī šo reģionu attīstībai šis nolīgums, tad radīsies darba vietas izaugsme abās Atlantijas pusēs. Uh, tad, kad šis nolīgums tiks parakstīts, tad IKP pieaugs par pusprocentu un Eiropas Savienībā, un tas būs desmitiem miljārdi eiro. Un tas būs apmēram pielīdzināms divām trešdaļām no ES gada budžeta. Tas piedāvā lielisku perspektīvu, lielisku izdevību šajā laika periodā, kad notiek atvesļošanās, un droši vien tas ir, to varētu nosaukt arī par pašu lētāko stimulu paketi. Un šajās sarunās vispirms mums ir nepieciešama politiskā grība, mums ir jābūt gribai un um, nolūkam e, rast kompromisus, arī mazināt izmaksas tur, kur tas ir iespējams. Šīs sarunas e, arī norāda, ka mēs runājam par lietu, mēs gribam, lai būtu ieguvumi gan atsevišķiem patērētājiem, gan maisemniecībām, gan biznesa firmām. Uh, Arī sarunās mēs parādām, ka mēs atbalstam atvērtu tirgu, liberalizācijas, apusējās izdevīguma normas, mēs esam pret protekcionismu. Un pēdējie notikumi norāda, ka es un ASV ir strateģiski partneri, kas ir gatavi spērt šo papildu soli, lai tālāk attīstītu savas ekonomikas kopā. Un uh, E, šis paziņojums par šo nolīgumu ir ārkārtīgi pozitīvi uztvērts, ir pozitīva atsauksme augstākus mēs no dažādām pasaules daļām. Bet tagad atgriezīšos pie Eiropas parlamenta lomas. Es gribētu pasvītrot, ka es esmu ārkārtīgi priecīgs būt šeit ar jums un diskutēt par šo jautājumu. Es gribētu to kārtīgi reiz pasvītrot, cik svarīga ir Eiropas parlamenta un tīpaši šīs komitejas loma. INTA komiteja ir mūsu dabiskais starpnieks starptautiskās tirniecības lietās, ieskaitot arī šo nolīgumu par investīcijām un tirniecko apmaiņu, ņemot vērā šī nolīguma amplitūdu. Noteikti būs daudz citas komitejas, kas arī būs ieinteresēti šajā lietā un būs ļoti svarīgi runāt arī par um, likumdošanas aspektiem. Esmu pārliecināts, ka šeit parlamentā jūs atradīsiet visefektīvāko veidu, kā organizēt šo sarunu virzību. Varbūt dažiem radās jautājumi par šī nolīguma nosaukumu, bet šeit ir augsta līmeņa darba grupa, kas nosauca šo lietu par visaptverošu tirniecības un investīcijas nolīgumu vēl, tad mēs nolēmām to nosaukt par transatlantisko tirzniecības un partnerattiecību līgumu. Tad eh, šeit ir vārds tirzniecība un ir vārds investīcijas šajā nolīguma nosaukumā. Pagājušā gada oktobrī parlaments nāca klajā ar rezolūciju, un tur ir arī atsauce uz augsta līmeņa darba grupas darba rezultātu sakarā ar šo nolīgumu un sarunu parametriem. Tad par šīm sarunām. Kas ir šo sarunu centrā? Mēs esam redzējuši augsta līmeņa darba mm, grupas galai uz ziņojumu, kur priekšsēdājs biju mm, es. Un 14 mēneši šī darba grupa ir strādājusi. Tagad Mēs esam noteikuši tarifu fitosanitāro jautājumu, investīciju pakalpojumu, intelekto īpašumtiesību, iepirkuma, tirzniecības um, nosacījumu jomas. Un mēs nonācām pie um, tāda risinājuma, ka visaptverošs līgums par bilaterālo tirzniecību investīciju jautājumiem ir pareizais instruments, kur būtu iekšā arī likumdošanas instrumenti, globālie noteikumi, tad šāda visaptveroša schēma ir vislabākais risinājums no visiem mūsu izskatītajiem variantiem. Tātad Barozo, uh, Van Rompais, mm, Bareks Obama arī ir informēti par šo jautājumu, un tātad visas puses ir gatavas uzsākt sarunas. Tagad šobrīd pats galvenais mūsu uzdevums ir uzsākt pēc iespējas ātrāk šo darbu, un mēs gribam arī iesniegt sarunu norādes padomē jau marta mēnesī, tātad nākamā mēnesis sarunu norādes. Un jo ātrāk mēs sāksim šīs sarunas, jo ātrāk mēs nonāksim pie veiksmīga saruna iznākuma. Šis pasākums nebūs vienkāršs Ideālā veidā mēs gribētu šo darbu pabeigt pēc diviem gadiem, bet eh, svarīgāk par tempu, svarīgāks par tempu ir rezultāts. Mēs esam redzējuši augstu, augstās grupas eh, darba rezultātu, un tur ir uzsvers uz trim punktiem. Vispirms mums ir nepieciešams nojaukt tradicionālo tarifu barjeras, un tad ir nepieciešams tālāk virzīt tirgus piekļuves jautājums. Uh, ar investīciju pakalpojumu publiskā iepirkuma jomā. Un vēl ir svarīgi saprast, ka mēs jau tagad um, strādājam ar ļoti zemām tarifu kvotām, uh, vidēji 4% tarifs ir uh, attiecināms uz importu tad eh, mūsu galvenais uzdevums ir cīnīties pret šiem eh, tarifu šķērsliem un muitas nodevām, tātad tehniskās regulācijas, certifikācija, tas būtu jāizlīdzina, jo ļoti bieži par šīm lietām ir jāmaksā nauda, kā arī tiek patērēts laiks, un šeit mēs varētu tiešām nodrošināt ietaupījumu mūsu uzņēmumiem, radīt jaunas darba vietas un padarīt patērētāju dzīvi vieglāk. Tad, tad eh, šīs barjeras īstenībā palīdz, to nojaukšana eh, palīdzēs mazināt izmaksas par 10 līdz 20 procentiem, un tātad izdevīgums ir ļoti liels. Tālāk mums otrkārt jāstrādā ar um, globāliem standartiem, globālām normām tirzniecības jomā. Mums ir unikāla iespēja sakārtot šo lietu, šis uzdevums būs sarežģīts, bet esmu pārliecināts, ka mums izdosies viss, un paldies par jūsu laiku, un es ar nebecietību gaidu jūsu jautājumus. Paldies, komisāra kungs, par šo ļoti e, īso, fokusēto un arī ļoti būtisko uzstāšanos. Tagad došu vārdu šīs komitejas pastāvīgajai monitoringa grupai, kas ir atbildīga par attiecībām ar ASV. Paldies, priekšsēdā. Un... Komisāra kungs, tas paldies, ka jūs esat eh, ieradies Prezidents Obama ir paziņojis par to, ka ASV arī ir uh, gatava uh, sarunām par brīvās tirzniecības zonu. Tieši tāpēc, ņemot vērā visus šos dažādos tehniskos un ekonomiskos aspektus, politisks paziņojums par transatlantiskajām attiecībām mm, ir vajadzīgs. Tad, kad es kaut kur dodos, runāju ar cilvēkiem, tad man vienmēr jautā par Ķīnu, kā, kas notiek ar Ķīnu un cik ilgi tas vēl vilksies. Vai jums ir uh, kādas idejas par to, kad uh, īsti parādīsies tāds reāls laika grafiks Ķīnai? Otrs, ko es vēlējos jautāt, protams, visur ļoti daudz diskutē par brīvās tirdzniecības nolīgumu. Ar to ir saistītas lielas cerības. Taču jautājums ir šāds. Kas šodien ir atšķirīgs no laika pirms pieciem gadiem? Kādas ir šīs atšķirības? Jā, protams, šīs lielās cerības ir saistītas ar ļoti lielu risku. Ja tas neizdosies, tad vilšanās būs ļoti smaga. Vai ir iespēja kaut kādā reālā veidā, nu es nevēlos šeit teikt B variants, bet eh, varbūt varētu paskatīties uz tādu zemāku līmeni, kur mēs varētu pateikt, ja mēs būsim sasnieguši to, to un vēl to, tad eh, liels solis jau būs spērts uz priekšu. Next. Paldies. Tālāk Šakē kundze no Aldis grupas. Paldies. Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, es eh, tiešām piekrītu jūsu teicieniem, ka tas ir vēsturisks moments, un es ļoti ceru, ka politiskā grība ir gan šeit parlamentā, gan arī komisijā, bet ir vēl viens svarīgs aspekts, tas ir sabiedrības atbalsts, un es domāju, ka šai parlamentā mums nāksies atbildēt uz jautājumiem, un eh, vajadzēs arī rēģēt uz kritiku. Tāpēc es gribētu uzdot dažus sarežģītus jautājumus. Tātad par intelektuālo īpašumu tiesībām izteicās augst, da, augstā līmeņa darba diezgan piesardzīgā tonalitātē. Ko jūs domājat par to? Un vēl saržīs jautājums, prognozējot to visu, ir lauksaimniecība. Vai jūs esat izskatījuši tādu variantu, ka lauksaimniecības jautājumi tiks izslēgti, vai arī tas nav iespējams? Un kā jūs redzat šos mazās intereses, mazās interesētības jomas, vai tas nevarētu apdraudēt, nebūtu riska faktors lieliem nolīgumam. Un visbeidzot, kādas ir jūsu prognozes e, par ASV attieksmi, tātad attieksmi pret TPP nolīgumu, un kāda būs reakcija e, pavalstu vai štatu līmenī, piemēram, sakarā ar iepirkumu, federālais līmenis, štatu līmenis Vai jūs, piemēram, stāties priekšā, ka varbūt kaut, kādi, kaut kādas normas Pensilvānijā tiks aizstāts ar Menešstata noteikumiem, vai jūs paredzat tādu situāciju kā iespēju? E, citādi es ļo, sagaidu tādu ļoti ciešu sadarbību, un es ļoti ceru, ka mēs sadarbosimies ļoti cieši un aktīvi, lai uzturētu šo vēsturisko momentu. Vienīgais, kas ir nepieciešams, ir sabiedrības atbalsts, un par to mēs nedrīkstam aizmirst. Nu, labi, nākamais. Sterdīkungs, Sterdīkungs vai ir šeit? Jā, paldies priekšsēdētāji. Komisāra kungs, šis notikums ir fantastisks. Tā ir vislabākā ziņa, kas ir izskanējušajā komitejā jau gadu garumā, un es gribētu jūs sveikt par padarīto darbu. Es gribētu varbūt nedaudz atkārtoties es gribētu atkārtot iepriekšējais kolēģis teikto. Esmu runājis par lauksaimniecību ar ASV iedzīvotājiem, un viņi apgalvo, ka lauksaimniecība ir jāliek iekšā saruna kontekstā. Vakar es piedalījos lauksaimniecības komitejas darbā, mēs spriedām par kalpē reformu. Vai tad šī reforma nedod mums patiesu iespēju ne tikai mm, izmest šo KLP un virzīties tālāk uz priekšu, domāju, aizmirst par šo KLP ir vislabākais, ko mēs varētu tagad izdarīt, pār, pārjot uz sociālo politiku. Bet ja nebūs lauksaimniecības, tad tā būs tāda patiesa problēma sarunās ar ASV. Mēs mm, runājam par ģenētiski modificētajiem zivīm, augiem. Tātad šīs GM ražas būs pat, pat tiešām liela problēma. Vai jūs neuzskatāt, ka tas būs tāds tā kā sarežģīts tāds punkts šajā sarunās, jo tad mums vajadzēs pār, pārmainīt visu mūsu attieksmi pret lauksamniecību un lauksamniecības produktu importu. Es gan negribētu, teiksim, likvidēt šo iespēju, ko es uzskatu, ka tā ir milzīga iespēja attiecību sakārtošanā. Žado kungs no zaļiem. Paldies, komisāra kungs. Es domāju, ka saistībā ar šo nolīgumu jums par jūsu runas vīru būtu jābūt sturdīkungam, un tad eh, viss pavisam būtu skaidrs. Oh, pour la, pour la, pour la Bet eh, es, protams, šeit iestājos par eh, loģisko domu gājienu, kā glābt Eiropas ekonomiku. Pirmā lieta, kas man šodien vēl aizrauj, un jūs jau to sacījāt, tas ir komisijas pakotne, tas ir 0,5% eh, tik daudz nodrošinās izaugsmes šis nolīgums. Ja mums izdosies noslēgt visu šīs uh, sarunas, tad par diviem uh, punktiem pieaugs izaugsme Eiropā ja mēs paraugāmies uz visām prognozēm eh, par eh, nolīgumiem, kas tika noslēgti vēl no 1994. gada līdz šim laikam, un pēc tam tika slēgta, eh, tika pieņems lēmums par taupības pasākumiem un citiem pasākumiem, tad mums būtu vienkārši milzīga izaugsme tāda kā Ķīnā. Un tad mēs eh, vienkārši aicinātu darba spēku no visas pasaules, jo mums tiešām pietrūktu darba roku. Mūsu ieteikmes novērtējumu dienestajiem ir jāizvērtē tie solījumi, ar kuriem te nāk klajā saistībā ar šo uh, nolīgumu. Nevar te runāt par 0,5% eh, šitā solīt un pēc tam neskatīties, kādi ir reāli rezultāti. Taču, diemžēl, Eiropas ekonomikai tik labi neklājas. Eiropas parlaments uh, nav šeit, lai kādu uh, eh, izsvilpt vai atkal uh, nobērt ar ovācijām. Jums ir nepieciešams pārdomas mandāts tāpat kā prezidentam Obamam, būs nepieciešams savas, sava kongresa mandāts ātrai procedūrai. Vai kāda ir situācija ar šīm sarunām ASV kongresā? Jo Robertam ir taisnība, viņš vēlas, lai kopēja lauksaimniecības politika tiktu iekļaut šajās uh, sarunās. Viņš arī vēlas, lai ģenetiski modificētie produkti būtu šajās sarunās sarunās. Vai mums šodien pazīstamajā Eiropā mērķis ir veicināt starptautisko ieguldītāju varu vai to izlīdzināt ar dalībvalstu un ar pilsoņu tiesībām, lai redzētu, kā ieguldītāji uzvedas, tā skaitā arī mūsu valstīs. Taču vēl pavisam nesen mums ir šis skandāls ar uh, zirga gaļu, kas tika pārdota kā lielopa gaļa. Tas ir lauksaimniecības nozares absolūtās globalizācijas rezultāts. Eiropai ir tik grūti eksportēt uh, savu lielopu uz Japānu vai savus piena kvotas kaut kur citur. Uh, Taču šādam nolīgumam ir jānodrošina reāli labas kvalitātes lauksimniecības politika. Un nobeigumā gribu izteikties par rūpniecību. Padomes eh, dokumentā tiek solīti milzīga izaugsme, taču mums jābūt ir elastīgiem attiecībā uz mūsu standartiem normām. Te ir reāls pārdoms, ir bijis eh, konkurētspējas seminārs komisijā. Visām mūsu valstīm un kopīgai Eiropai šis temats ir būtisks. Vai šodien mēs strādājam pamatoties uz regulējumu noņemšanu, atcelšanu vai arī uz tādu nākotni, uh, kuras pamats ir augstās pievienotās vērtības rūpniecība vai novā, novatorisms. To visu var darīt pamatoties uz sociālajām vides normām. Jā, mēs Eiropā varam nodarboties ar tirdzniecību, jā, vados, vadīsim sarunas ar ASV, taču es iestājos par regulēšanu, nevis par liberalizēšanu. Paldies! Un tad Helmut Šolts no Goja. Paldies priekšādātāji, paldies arī komisāru kungam. Iepriekšējie runātāji izteicās visai strikti. Es piekrītu jūsu viedoklim, ka Mums šeit ir runa par vēsturisku soli. Es domāju, ka uh, jūsu novērtējums varbūt e, dažiem šķiet pārāk strikts, bet es lielumā tam piekrītu. Daži varbūt domā, ka vēsturiski tas ir diezgan uh, nozīmīgi. Ja ir runa par uh, TTAP, tad es to uzskatu ne tikai par uh, darbības modeli vai struktūru jaunajām nācijām un tirzniecības attiecībām starp tām. Šeit ir runa drīzāk par divpusējām attiecībām starp Eiropas Savienību un ASV. Šeit ir runa par politiskiem, kultūras, sabiedrības aspektiem. Tiem šeit ir ļoti cieša saistība. Tieši tāpēc es uzskatu, ka sarunās noteikti būs jābūt uh, uh, eh, ietvērtiem punktiem arī par atšķirībām tiesību aktos. Tāpat arī ir jādomā par dažādiem šķēršļiem. Protams, noteikti šeit vajadzētu piesaukt arī augsta līmeņu grupu izaugsmē un nodarbinātībai. Taču aiz tā visa slēpjas arī jautājumi par mm, kultūrālām atšķirībām, kāpēc eh, šie tiesību akti ir tik atšķirīgi. Uh, Vajadzētu domāt par labklājības valstī, par pilsoņu tiesībām, par iedzīvotāju aizsardzību. Un šeit nav runa tikai par tādu klasisko tirsniecības politikas seju. Mums ir jādomā tieši par šīm divpusējām attiecībām. Un tieši tāpēc man interesētu, eh, kāds ir jūsu viedoklis par eh, šo mehānismu, eh, par kuru ir panākta vienošanās ar Kērku. Uh, Kā jūsuprāt būs uh, nākotnē uh, redzama tālāka komisijas un atbildīgo komisāru um, atbildība? Tas viss būs um, atkarīgs no šīm sarunām. Ko komisāri par to domā? Otrais punkts. Es gribētu arī ļoti skaidri norādīt, ka šeit ir runa par vienošanos, kam vajadzētu nākt par labu pilsoņiem. Uh, Tas nozīmē, ka šodien um, ASV katrā, um, katrā valdības struktūrā katrs kongresmenis teiks, ka, protams, notarpinātībai ir jābūt prioritātei. Un, protams, mēs zinām, ka pēc gada iespējams tas būs savādāk. Mēs zinām arī, ka vēlēšanas um, būs un ka pēc vēlēšanām iespējams uh, tiks ievēlēti citi kongresmeņi, mums ir jādomā par uh, saistību ar amerikāņu pusi. Protams, mums ir jādomā, kādus pilsoņus, eh, kā, kas pilsoņus uztrauc visvairāk, un tās noteikti ir darba vietas. 15% jauniešu bezdarbs eh, Spānijā un citās valstīs ir noteikti saistāms ar industrializāciju Eiropā. Mēs vakar par to runājām, un vai tiešām uh, E, šo industrializāciju pozitīvi ietekmēs šāds nolīgums. Eiropas Savienībā ir jūtama arī plaisas starp ziemeļiem un dienvidiem. Mēs vienmēr runājam par kopienas metodu, vai kopienas metode ļaus mums turpināt e, vēst tālāk šīs sarunas par TTAP. Atcerēsimies, ka šeit runa par visām 27 dalību valstīm, tās visas ir jāņem vērā. Uh, Tāpat arī man ļoti interesē sekojošais. Pirms sarunām mēs jau dzirdējām par ASV dalību ANO un arī par dažādām daudzpusējām sarunām un daudzpusējiem līgumiem. Ir ļoti daudz šādu līgumu, kur ASV nav dalībniece. Piemēram, ASV nedar nedarbojas publiskā iepirkuma jomā dažādos uh, nolīgumos. Mēs redzam, kādi milzīgi uzdevumi mums stāv priekšā. Sarunu vedēju komandai vajadzēs par to domāt no abām pusēm. Es domāju, ka Eiropas parlamentam vajadzētu ļoti uzmanīgi uh, skatīties uz šo tālāko transatlantisko partnerību un noteikti piedalīties visos tās posmos. Lielas paldies! Šī ir pirmā jautājuma kārtas. Šīs ir pirmās jautājuma kārtas beidz, beigas. Mums te ir problēma. Šai laikā paredzēt balsošanu. Tātad ir daudz vēls izteikties, uzdot jautājumu. Tad es aicināšu komisāru atbildēt uz pirmo jautājumu kārtu, tad mēs pārtrauksim diskusijas ar mm, komisāru kungu. Balsosim, tad būs beig noslēguma vārdu no komisāra puses. Vai jūs tam piekrīt, komisāra kungs? Labi. Tad dosim vārdu tagad komisāram atbildēt uz pirmās kārtas jautājumu, vai tad tūlīt eh, saņemt atbildes, tad balsosim, tad atgriezīsimies ar otro jautājumu un atbilžu kādu kārtu. Labi, komisāru, kungs, vārds jums. Paldies. Mr. President. Um... Paldies, priekšsēdētāji. Runājot par laika grafiku, mums ir jālūdz mandāts no padomas, tas ir gandrīz gatavs. Uh, Tas tiks sagatavots tuvākajās nedēļās, marta sākumā parasti. Šādas diskusijas padomē prasa trīs mēnešu laiku. Un tad debatas noslēgsim lielajās padomēs vēlāk, lielajā padomē vēlākais tirzniecības ministru padomē, ja nemaldos, tas ir 14. un 15. jūnijā. Taču ideālā variantā tas notiktu agrāk, kad vien padome sanātu kopā TPC formātā. Bet, nu, šāds ir tas galīgais termiņš, kas jādara ASV pārstāvjiem viņi, e, prezidentam. E, ir jāizziņo šis OSDR kongresam. Uh, 90 dienu laikā, tad kongress var nākt klajā ar saviem novērojumiem. ASV nekāda pātrinātā procedūra nav iespējama. Es nezinu, vai viņi pieprasīs šādu pātrināto procedūru, ja viņam tā ir vajadzīga, jo tā ir vajadzīga ne tikai šī nolīguma sakarā, bet arī saistībā ar TTP. Un tas nozīmē, ka oficiāli sarunas varēs sākt ES ASV samitā, kas norisināsies apmēram jūnija vidū. Tad šāds ir laika grafiks, kas man padomā. Tomēr tas nenozīmē, ka mēs jau tagad nesam sākuši darbu pie tehniskajiem sagatavošanās jautājumiem. Un gatavojam ziņojumu, ir daudzas tehniskas dabas jautājumi, kas ir jārisina, kā risināt, piemēram, šo milzīgo normu un standartu problēmu tiesību aktu tuvināšanu. Tāpēc mēs turpinām strādāt pie šī jautājuma loka, taču oficiāli saruna sāksies jūnija vidū. Nu, ideālā variantā, ja vien padome nesaka nē, kā žanīgs žado šķiet sagaida, atrisināmies notikumu gaita. Um, mais il est en bonne forme, hein, donc. Mm, bet viņš ir labā formā. Uh, great nu, Lielas gaidas, nu, nezinu, mēģinu būt realistiski noskaņots. Es domāju, šīs sarunas būs ļoti sarežģītas. Es domāju, mums jāmēģina panākt labu vienošanos. Tas nāk par labu gan Eiropai, gan darba vietām, labu valstu ekonomikām. Tas nāk par labu mūsu ģeostrateģiskajai pozīcijai. tāda labā griba ilgu laiku nav pastāvējusi. Jūs zināt, ka Merkels kundze pirms sešiem gadiem mm, īstenē pirmo mēģinājumu, un transatlantiskajā ekonomiskajā padomē šis jautājums tika skarts. Un tas atainoja vēlmi un cerības mēģināt panākt eh, padziļināt visaptvarošu nolīgumu. Taču es nekādā ziņā nevērtētu par zemu problēmas, starp citu, abās pusēs. Pēc pusotra gada mans mandāts beigsies un nekāda nepieciešama pēc plāna B es neredzu. Plāna B nav. Man, mani nevisai interesē plāns B, tad labāk eh, drīzāk es vienkārši zaudēju. Vai jūs eh, izstrādāsiet eh, plānu B, jūs labāk piedzīvot pilnīgu sakāvi nekā daļēju rezultātu. Jūs sakāt, jā, ļoti labi saka runātāji no zāles. Whenever. Plāna B nav. Kad vien jums ir plāns B, tad jūs, jums labāk to neizsludināt. Nevajag to atklāt, teikt. Um, uh, Marika Šāka. Um. Marika Šāka. Jā tā ir mums nepieciešams sabiedrības atbalsts pirmkārt no dalībvalsts un padomas puses. Nesen uh, ir pierādījies, ka sabiedrības atbalsts ir nepieciešams. Ir vesela virkne saržīt jautājumu, kā IPR, intelektuālā īpašumtiesības, lauksemniecība. Nu, Sākšu ar lauksaimniecību, par to izskanēja vairāk jautājumu. Lauksaimniecība tiks iekļaut sarunās. Un atklāt sakot, lauksaimniecība būs svarīga sarundaļa. Taču vēlos arī pavisam skaidri teikt, ka neliksim uz galda esošos Eiropas Savienības tiesību aktus. Piemēram, attiecībā uz ģenetiski modificētajiem uh, produktiem. Par to ir tiesību akti. Un Eiropas komisija ierosina mm, Tas, šis ir uzsniedzis jau 2010. gadā. Uh, un ir paredzēts mainīt kultivēšanas režīmu, tur būtu lielāks reģionālais elements. Bet te varētu būt runā ar tiesību aktiem, kas jau ir stājušies spēkā. Starp citu, tiesību aktus jūs nevarat mainīt ar līgumu. Mums tas visiem skaidri jāsaka, un arī amerikāņi to zina. No otras puses Mm, es uzskatu, kāpēc mums būtu tik ļoti jābaidās no lauksaimniecības. Jo, ja tā ir, ka mēs vēl zināmā mērā aizsargājam savu lauksaimniecības nozaru, arī amerikāņi rīkojas tāpat vai pat vēl vairāk. Un tā tad mēs abi šādu un tad nonākam pelēkajā zonā. Es neredzu nekādu apsvērumu, kur dēļ mums tik ļoti būtu jābaidās no lauksaimniecības apspriešanas. Ja, ja nu vienīgi eh, tas būtu kopējās lauksaimniecības politikas noslēgums, ko cits starpā stēpī kungs pavisam skaidri pieprasi. Nu, ļoti labi, <laughs> te tad man jārūt kompromis. Runājot par intelektuālā īpašumtiesībām, Jā, būs sadaļa par to, to esam ierosinājuši. Vēl arī būs diskusijas par geogrāfiskajām norādēm. Tā ir daļa no intelektuālā īpašuma diskusijām. Es domāju, vēl daži citi temati nonāks uz sarunu galdu, runājot par geogrāfiskajām norādēm. Arī amerikāņi tās aizsargā, taču citā veidā ar zīmoliem, un tie savukārt Uh, pieder uzņēmumiem. Ir arī īpašs geogrāfisko nosaukumu rādītājs. Pēdējo gadu laikā šai ziņā ir panāks liels progress, progress ja paraugāmies uz Singapūru. Geogrāfiskiem, par geogrāfiskiem noteikumiem ir jau vienošanās arī, te var runāt par Kanādu, Kolumbiju, Peru Tātad mums ir pieredze ar geogrāfiskajām norādēm, un mēs to gribam apspriest arī ar amerikāņiem. Šākas kundze, iespējams, jūs netīši atsaucāties uz aktu. Um, tas ir viens priekšmets, mm, par ko ir tā kā piemirst, taču es nesākšu, neatvēršu šīs diskusijas tagad ja komisija virzīs tālāk šo pamat tiesību aktu, kas savukārt man šķiet tai būtu jādara, tad tā darīsim, taču pa sētas durvīm nemēģināsim to tagad dabūt iekšā. Saikne ar TTP. Tās ir atsevišķas sarunas. Jūs redzat, ka nosaukums ir partnerattiecība ir uh, transatlantiskais no, uh, tirzniecības nolīgums. Ir specifiska partnerība, transatlantiskā partnerība, ne tagad ir runa par tirzniecību un ieguldījumiem. Uh, tirzniecības un ieguldījumi nolīgums ir ASV atbildība. Es uzskatu, ka ASV būs lielāka iespēja panākt TTP, tad, ja viņi vispirms vienojas ar Eiropiešiem, jo nolīgums Eiropiešiem būs padziļināts visaptvarošs nolīgums. Un transatlantiskais uh, tirzniecības nolīgums uh, varētu būt tikai turpinājums. Tāds ir mans ieskats federālais iepirkums, tas nav nekas jauns, mums tāds arī ir ar Indiju un Kanādu. Protams, ka domājot par Ameriku, mums tas nebūtu jāizstāja ar uh, South Dakota, Dienvidu Dakota. Tātad uh, te arī tam pērcietā Amerikas produkciju sauklim ir eh, darīšana ar transatlantisko tirzniecības nolīgumu sterdīkungs. Es domāju, jums man atbildi ir zinām. Nē, mēs neatbrīvosimies no kopējas lauksaimniecības politikas un ģenētiski modificētas kultūras jau ir iekļauts vienā schēmā un tā tiks iekļauts ņemt vērā žadokungs. Pirmkārt, runājot par procentiem. Man šie procenti, atklāt sakot, nevisai patīk. Taču ir veikts pētījums, un to neveic komisija. Bet pētījums tika veikts pirms sārunu sākšanās, ietekmes novērtējumu īstenoja institūcija komisijas paspārnes un aprēķins ir 0,5 līdz 1% īsturm, īster, tātad 0,5 īstermiņā un 1% vidustermiņā vai ilgtermiņā. Un jūs sakāt, ka visi nolīgumi kopš 1996. gada līdz uh, eh, 2010. gadam nav bijuši pārliecināti šo procentu ziņā. Ja mēs esam nonākuši tad krīzes situācijā, tad tas ir tieši tirzniecības dēļ, un mēs varam runāt par katru tematu atsevišķi un par katru valstu atsevišķi. Jūs zināt, piemēram, Itālijā kopš 1999. gada ir pirmā reize. Ir uh, panākt uh, uh, uh eksporta pieaug, panāks eksporta pieaugums. Un Spānijā eksports ir pieaudzis uh, seškārt uz trešā, treš, trešām valstīm, taču ne uz Eiropas senību. Un tieši pateicoties tirzniecībai, mēs neesam nonākuši vēl dziļākā krīzē. Ja jūs domājat, ka mēs varam uh, izaugt, pamatot uz, e, uz pašpietiekams Eiropas principu, tad tas nav iespējams. Ja jūs paraugāties uz e, cilvēces e, pirmsākumiem, tad cilvēki ar vienu ir nodarbojušies ar tirzniecību. Ja mēs paraugāmies uz tirzniecības līdzsvaru, uz šiem svariem, tad uh, ekonomika aug, tad ja tirzniecība aug ja ir eh, tirzniecības svaru kausā pieaugums eh, attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, pakalpojumiem, precēm, ir 400 eh, miljārda eiro pieaugums. Mums tas ir nepieciešams. Nu, tādi ir dati. Ja jūsu kasē uh, ja jūsu valstī, jūsu valsts augsnē, zelts nav atrodams, jums tas jāmeklē citur. Citādi nevar būt, citu risinājumu nav. Š šī doma, kuru izteicāt, ir eh, saistoša, taču tā neatbilst īstenībā, un jūs esat pārāk gudrs, lai to noliegtu. Vous m'aurez pas avec les compliments. <laughs> Neviens šeit nesaka, ka ir jāpārtrauc tirgoties, bet te ir runa tieši par tirzniecības sarunu saturu, saka e, Žanik Žado. Paldies par nelielu mirāžu, saka Degufta kungs. Jūs pieminējāt zirga gaļu. Manā skatījumā tas, kas notika zirga gaļu, nav nekādā sakarā globalizācija, jo šī gaļa taču nāk no citas, no Eiropas Savienības dalībvalstīm. Arī Francija ir bijuši negodīgi tirgoņi. Francijā taču ir deglobalizācija, un tomēr ir šādi, e, šādas personas, kas krāpjas Francijā. Mr. Šolts. Šolts kungs. Bija pals, ka e, Es domāju, jums ir taisnība, kad jūs apgalvojat, ka ir milzīgas kultūras atšķirības, jo mēs visu laiku runājam par tehniskajiem tirzniecības šēršļiem, robežu kontrolas šēršļiem, taču šo šēršļu pamatā patiesībā ir kultūras atšķirības. Man es domāju, ka šīs kultūras atšķirības pārvarēt būs visgrūtāk, vai radīsim uh, Uh, kompromisu, lai virzītos tālāk uz priekšu kopā. Es domāju, šī ir visvarīgākā lieta, kas jāņem vērā. Un jā, vēlamies turpināt darbu ar Transatlantijas ekonomisko padomu. Um, diskusijas arī ir daļa no šī procesa. Piemēram, droša tirzniecība, tas ir ļoti vērtīgs plāns, ļoti vērtīga schēma. Ja jūs konteineru pārbaudāt Eiropā, tad vairs ASV tas nav pārbaudāms. Ir vairāk ierosinājumi no vairākām nozarēm, ko mēs varam darīt transatlantiskajā tirsniecības nolīgumā. Jā, mēs pie tā strādāsim, turpināsim strādāt. Un tad pēdējais jautājums. Vai tas palīdzēs atkal Eiropu padarīt par rūpniecisku reģionu? Es domāju, tas var reindustrializēt. Eiropa ir atkarīgs no tā, vai jūs varat panākt progresu no, novatorismā un uh, ražošanas apjomu pieaugumā. Ja mums uh, īstenojot tradicionālo rūpniecību ir jāsacenšas ar Ķīnu, Indiju vai Brazīliju, tad viegli mums neklāsies. Taču es domāju, ir vairākas nišas, ko mēs varētu atkal attīstīt, un mēs arī vairāk varētu darīt tādu preču ražošanā, kam ir tāds tuvināšanās faktors. Taču, lai būtu skaidrs ieskats, ir jārunā pavisam citās debatās. Es nedomāju, ka mums ir jāskatās uz pagātnes rūpniecības nozarēm, bet drīzāk uz nākotnes rūpniecības nozarēm. Komisār, uh... Eh, Lās paldies, komisāra kungs. Un tagad uh, mums vajadzētu turpināt balsot. Jebkurā gadījumā jūs varētu palikt pie mums, teiksim, kādas 15 minūtes. Jums būs iespēja iedzert kafiju. Starp citu, šodien netiks uh, pasniegta kafija. Kafija stāv šeit zālē, jūs paši varat iet un kafiju paņemt. Okay. Thank you. Okay. So, colleagues. Let's start quickly. Kolēģi.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 Mums ir jāturpina ar balsošanu, tāpēc zālē ir jābūt klusumam. Šajā zālē lūdzu nedrīkst sarunāties. Item 14. Report. 14. punkts. Ziņojums par izaugsmu un attīstību attīstības valstīs jaunastīgības valstu izaugsmi, kas balstīta uz tirdzniecību un ieguldījumiem. Tas ir Tokijas Saifī ziņojums. 140 grozījumi ir iesniegti, bet ir arī vairāki kompromisi, tāpēc lūdzu neuztraucieties tik ļoti. Lūdzu, septītais kompromiss, kurš par? Pieņemts. Nākamais. Astotais kompromiss, kurš par? pret atturas pieņemts. 41. grozījums par pret atturas pieņemts. 90. kurš par pret atturas pieņemts. 43. grozījums, kurš pār pret atturas pieņemts. Devītais kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. 97, kurš par pret atturas pieņemts. Desmitais kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. 54. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 53. kurš par pret atturas pieņemts. 11. kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. 64. grozījums. Kurš par? Pret atturas noraidīts. 65. Kurš par? Pret atturas noraidīts. 66. Kurš par? Pret atturas noraidīts. 60, 67. Kurš par? Pret atturas, noraidīts. Pārbaudīsim. 67. sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Mazahisms. 73. kurš par pret atturas pieņ... noraidīts. 68. kurš par pret atturas noraidīts. 71. kurš par pret atturas noraidīts. 12. kompromiss kurš par pret atturas pieņemts. 51. grozījums kurš par pret atturas pieņemts. 52. kurš par pret atturas pieņemts. Noraidīts. 13. kompromiss, kurš par? Pret atturas. Pieņemts. 14. kompromiss, kurš par? Pret atturas. Pieņemts. 104. grozījums, kurš par pret atturas norādīts. 105. kurš par pret atturas pieņemts. 106. kurš par? Atkrīt tomēr. 108. kurš par? Pret atturas norādīts. 109. kurš par? Pret atturas pieņemts. 110. kurš par? Pret atturas pieņemts. 111. kurš par? Pret atturas pieņemts. 112. par pret atturas noraidīts. 15. kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. 16. kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. 9.3. kurš par pret atturas noraidīts. 9.4. kurš par pret atturas noraidīts. 9.5 kurš par, pret atturas noraidīts. 96, kurš par, pret atturas pieņemts. 118, kurš par, pret atturas pieņemts. 119, kurš par, pret atturas pieņemts. 121, kurš par, pret atturas pieņemts. Noraidīts. Es izlasīju nepareizi. 120. kurš par pret atturas pieņemts. 123. kurš par pret atturas pieņemts. 17. kompromiss kurš par pret pieņemts. 126. kurš par pret atturas pieņemts. 127. kurš par pret atturas noraidīts. 18. kompromiss kurš par pret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 pieņemts, 135. kurš par pret atturas pieņemts, 920. kurš par pret atturas pieņemts. 136. divās daļās, pirmā daļa, kurš par pret atturas pieņemta, otrā daļa, kurš par pret atturas pārbaudīsim. Otrā daļa 138 grozījumam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Deva 11, kurš par, pret atturas pieņemta. Deva 13, kurš par, pret atturas pieņemts. Deva 14, kurš par, pret atturas pieņemts. DV 15, kurš par pret atturas pieņemts. 139. grozījums divās daļās. Pirmā daļā, kurš par pret atturas pieņemta, otrā daļā, kurš par pret atturas pieņemta. Pārbaudīsim otro daļu. Šķiet, ka būs tāds pats rezultāts kā iepriekšreiz 14 pār 13 pret. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Nu, jums ir taisnība priekšsādētāji. Nu, jūs varat man uzticēties. Apsvērumi. Pirmais kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. 12. grozījums, kurš par neatkrīt Atvainojos. Otrais kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. 19. grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. Ceturtais kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. 25. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. Piektais kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. Sestais kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. 32. grozījums, kurš par. Man ir pietrūks elpas mazliet. 32. kurš par pret pieņemts. 33. kurš par pret atturas pieņemts. ie, ievilkuma pirmais grozījums, kurš pār pret atturas pieņemts. Balsojums blokā grozījumiem no 4. līdz 10. Kurš par? Pret atturas pieņemts. 11. grozījums, kurš par? Pret atturas pieņemts. Mutisks grozījums numur 1 references grozījums. Vai kāds iebilst pret šo mutisko grozījumu? Nē. Tādā gadījumā balsosim, kurš par pret atturas pieņemts. Galīgais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. ar lielu vairākumu, 23 balsis pret, 1 pre, 23 balsis pār, 1 pret, apsveicam Tokiju Saiki. Nākamais un pēdējais balsojums šodien. Janik Žedo. Atzinums ITRE komitejai. par atjaunojumiem energoresursiem Eiropas iekšējā enerģijas tirgū. Pirmais kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss. Balsams pa daļām. Pirmā daļā. Kurš par pret atturas pieņemts. Otrā daļā. Kurš par pret atturas pieņemts. kāpēc bija vajadzīgas balsojums pa daļām. Desmitais grozījums, kurš par, neatkrīt. 15. grozījums, kurš par, pret atturas pieņemts. 16. kurš par, pret atturas noraidīts. Kristofers Fjālners. 18. grozījums, kurš par, pret 18. 18. Atkal Kristofers Frijālners, kurš par pret atturas noraidīts. Un kā vienmēr. 22. kurš par Nē, kompromiss numur 3. Es piemirsu trešo kompromisu. Centos rīkoties pēc iespējas ātrāk. Trešais kompromiss, kurš par? pret atturas pieņemts. 22. kurš par pret atturas pieņemts. 4. kompromiss kurš par pret atturas pieņemts. 24. atkrīt par laimi Kristoferam Fjādaram. 29. Balsojums par daļām. Pirmā daļa, kurš par Nē, šķiet, ka pirmā daļa atkrīt un paliek tikai otrā daļa. Balsosim par otro daļu 29. grozījumu, kurš par pret atturas noraidīts. Mutisks grozījums numur viens, kurš par? Vai kāds iebilst pret mutisko grozījumu? Nē, tad par balsosim. Pirmais mutiskais grozījums, kurš par? Pret atturas pārbaudīsim. Mutiskais grozījums numur viens. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ar nu, ļoti lielu vairākumu pār. Lūdzu, celiet rokas. Vismaz uh, vadītāji. Vadītājus es vienmēr redzu, vienmēr skatos uz viņiem, tieši tāpēc man ir vieglāk saprast mm, iznākumu. Es atvainojos pārējiem komitejas deputātiem. Dažkārt varbūt ir kādi disidenti. Es pats sirdī esmu disidents. 34. kurš par, pret, atturas, pieņemts. Pārbaudīsim. Labi. Pārbaudām 34. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Piektais kompromiss. Kurš par? Pret atturas pieņemts. Sestais kompromiss. Kurš par? Pret atturas pieņemts. 35. grozījums. Kurš par? Pret atturas pieņemts. Septītais kompromiss. Kurš par? Pret atturas pieņemts. Astotais kompromiss, kurš par pret atturis. Es atkārtoju, astotais kompromiss, kurš par pret atturis pieņemts. Pārbaudīsim, labi, pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Šoreiz tiešām bija disidenti. 37. grozījums, kurš par, pret atturas pieņemts. 38. kurš par, pret atturas pieņemts. 9. kurš par, pret atturas pieņemts. 40. kurš par, pret atturas šoreiz pieņemts. Apsveicam Kristoferu Fjellneru! Viņš bija šī grozījuma autors. Tagad galīgais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 30, 24 pār, 1 pret, 3 atturējušies. Sirsnīgi sveicam Janiku Žado. Un paldies, komisārkungs. Okay, let's come back to... Labi, atgriezīsimies tagad eh, pie eh, komisāra de Guhta. Otrā jautājuma kārta. Ja kāds vēlas iziet no zāles, tad lūdzu dariet to. Ejiet ārā klusu un ātri. Lūdzu, beidziet sarunāties. Es redzu, ka zāles aizmugurē notiek sarunas. Labi, otrā kārta. Man ir jāierobežo tagad eh, jautājumi. Katram runātājam trīs eh, minūtes. Sajevs Kamals no Tautas partijas grupas. Paldies, priekšsādātāji! Es vēlētos jums atgādināt, ka nedarbojos tautas partijas grupā kopš 2009. Eh, gada. Protams, esmu pārliecināts, ka viņi labprāt mani redzētu savās rindās, taču es eh, ļoti labi jūtos tur, kur es esmu, šeit, eh, tādā izolācijā šajā zāles pusē. Es ceru, ka jūs novērtējat manu humoru. Es patiešām novērtēju to, ka jūs novērtējat manu asprātību. Labi, tagad vispirms es vēlētos atgriezties pie dažiem jautājumiem, eh, kas jau tika pieminēti. Es domāju, mums vajadzētu strateģiskāk padomāt, kā ķerties klāt šiem jautājumiem. Ja mēs paskatāmies uz Eiropas Savienības un Singapūras uh, tirdzniecības nolīgumu, mēs zinām, ka mēs uh, mēģinām piespiest singapūriešus akceptēt uh, geogrāfiskās norādes, taču amerikāņi savukārt cenšas uh, uzstāt, eh, ka singapūriešiem nevajadzētu tās ievērot. Es domāju, ka mums vajadzētu to ņemt vērā arī mūsu nolīgumā ar ASV. Ja mēs paskatāmies uz akta un uz amerikāņu intelektuālā īpašuma tiesībām, šie jautājumi vienmēr būs sarežģīti. Un kāda būs jūsu pieeja šo sarežģīto jautājumu risināšanā? Mēs jau tagad zinām, ka viņi būs sarežģīti, vai jūs vienkārši gaidīsiet, kad jūs to atklāsiet. Otrkārt, es zinu, ka jūs ļoti skaidri un atklāti izsakāties par savu personīgo laika grafiku. Taču es gribētu zināt, ko jūs dzirdat no ASV puses par laika grafiku. Vai tas viss tiks paveikts pirms eh, otrais Obamas pilnvaru termiņš būs beidzies, vai arī mēs centīsimies to visu paveikt līdz eh, apmēram eh, viņa pilnvaru termiņa viduspunktam. Es, protams, zinu, ka tas ir daudz atkarīgs no vēlēšanām, no tā, vai jūs pats paliksiet eh, komisāra amatā. Es zinu, ka jūs labprāt palikt savā amatā vismaz no tā, kā jūs runājāt ar Žadokungu mirklīti atpakaļ. Pirms vairākiem gadiem tika teikts, ka alianses veidojas nevis no draudzības, bet gan no bailēm. Un, ja mēs paskatāmies uz pasauli 1600. gados, tad Indija un Ķīna nodrošināja ļoti lielu daļu no pasaules IKP. Vai mēs redzam, ka arī tagad nākotnē Indija un Ķīna atgūs savu spēku un pārņems pasaules ekonomikas mm, pasaul, pārņems visu pasaules ekonomiku, vai arī mēs nodrošināsim, ka liberālas demokrātijas uh, ieņem savu vietu šajā tirzniecības sistēmā ar liberālākiem noteikumiem. Paldies, ir pieteikušies eh, atkal jaunrunātāji. Tagad man vajadzēs saīsināt runāšanas laiku uz divām minūtēm. No EPP Zajevska kungs tagad. Paņi komisāžu, serdešne gratulācija. Paldies, priekšādētāji. Komisāra kungs, es eh, jūs apsveicu ar eh, tirsniecības eh, procesa sarunu sākumu. Transatlantijas tirgus ir eh, papildinājums mūsu politiskajai un militārajai aliansei ar Amerikas Savienotām valstīm. Tas ir ļoti svarīgs signāls, taču, neskatoties uz to, man ir hm, zināmas bažas, un tās es gribētu arī paust saviem kolēģiem. Uh, Līdz šim mēs vedām sarunas ar tādām valstīm, kuru tirgi bija ievērojami mazāki. Eiropas Savienība līdz ar to bija ļoti atraktīvs partneris. Mēs vedām sarunas arī ar tādiem partneriem, kuru a, regulējuma sistēma nebija tik attīstīta kā, Amerika, kā Eiropas Savienībā. Tagad partneris ir ļoti spēcīgs, iespējams, spēcīgākais pasaulē. Tā standarti un noteikumi arī ir ļoti strikti un ir atkarīgi no no dažādiem punktiem. Tāpat arī šeit ir runa par mm, dzīvesveidu un arī par tradīcijām, kas ir dziļi iesakņojušās. No otras puses, Eiropas Savienībā mums ir 27 valstis, drīz jau 28, kas ir daudz sadalītākas, daudz atšķirīgākas nekā ASV štati. Šīm valstīm ir atšķirīgas intereses, un līdz ar to sarunu gaitā iespējams mēs būsim vājākais partneris. Tas jau parādījās sarunās par aktā. Es respektēju jūsu um, darbinieku darbu, jums ir izdevies uh, samazināt uh, lielāko risku, bet, diemžēl, rezultāti nav pārāk labi. Es domāju, ka mums vajadzētu rēķināties ar sekām. Piemēram, tad, kad mēs runāsim par intelektuālā īpašuma tiesību sadaļu, uh, Mums ir jāsaprot, kāda ir amerikāņu mērķi. Aktā tas jau ļoti labi parādījās. Es domāju, ka jūs ļoti labi vedat sarunas, un ja jūs to darīsiet labi, tad mums ir jau tagad jāuzdod sev jautājums, ko mēs gribam sasniegt. Vai mēs mēģināsim panākt konverģenci mūsu standartos, un kā tas notiks? Thank you. Bernd Lang. Paldies, Langas kungs. Paldies, priekšādātāji. Komisāra kungs. Vispirms sirsnīgs paldies, ka jūs šeit ļoti skaidri norādījāt, par eh, kādu saturu būs runa šajās sarunās, proti par tirdzniecību un investīcijām. Es ceru, ka mēs arī kopīgi varēsim mm, noskaidrot, eh, kāda tad ir Eiropas parlamenta atbildība šajos jautājumos, par ko ir atbildīga mūsu komiteja. Uh, un cerams, ka mēs varēsim arī cieši sadarboties, un šī sadarbība netiks eh, kaut kādā veidā iedragāta. Es gribētu uh, mazliet papildināt Šāgas kundz, kundzes teikto. Šis jautājums par štatiem Amerikas Savienotajās valstīs un par federāciju, te ir runa par standartiem. Ja mēs paskatāmies uz automobiļu sektoru un ja runa par izplūdes gāzēm un par testēšanas cikliem, tad tas viss tiek eh, organizēts federatīvā līmenī. Um, bet Kalifornijā tajā pašā laikā ir citi standārti nekā Ņujorkā. Kā šie štati tiks iesaistīti sarunās? Kā mēs nodrošināsim, ka šeit neparādās spriedze? Un otrais jautājums, vai uh, mums nevajadzētu padomāt arī ar, par Meksiku? Ar Meksiku ir noslēgts nolīgums pirms ilgāka laika, vai tas tiks atjaunots? Tāpat arī varbūt šeit vajadzētu paralēli uh, vest eh, sarunas ar abām valstīm, ar ASV un Meksiku, tā lai Meksika netiek negatīvi ietekmēta. Next... Eh, Paldies, Merfīkus kungs no GOES grupas. Paldies! Es gribētu uzdot sekošu jautājumu. Komisāra kungs, eh, droši vien esat redzējuši senāta vēstuli, ko parakstījuši demokrāti un arī daži uh, Eh, republikāņu adresēts vēstniekam Kerkam. Eh, tātad jautājums ir par to, kādas tad ir galvenās intereses, ko dzīvēs sev ASV šajās eh, sarunās. Un droši vien no šīs īsās vēstules jums ir zināms, kādas tad ir šīs agresīvās intereses, ko atbalsta ASV biznesa Un e, tātad te ir sekojuši interesi, ir vēlēšanās e, samazināt tirsniecības barjeras lauksēmniecības projektiem, arī pro produktiem e, palielināt tirgus pieeja lauksēmniecības mm, produktiem, arī darbs ar fitosanitārajiem jautājumiem. Līdzīgi jautājumi ir spriest arī augsta līmeņa darba grupā, protams, ir atkarīgs, kā jūs interpretējat šos secinājumus, vai mēs runājam tikai par ģēmu vai par lauksaimniecību samazināšanu eh, tieši vistas gaļa, lielopa gaļa jomās. Eh, vai jūs nedomājat runāt par šiem sarežģītajiem jautājumiem, vai arī tas ir kaut kas cits, ko jūs neietverat likumdošanas aptvērumā? Tālāk, nākamais jautājums ir par intelektuālā īpašuma tiesībām. Protams, šeit ir ASV salīdzinošā priekšrocība, bet uh, atkal es esmu noraizējies, noraizējies, ka tik tādā veidā pa šo ceļu atkal neatjaunosies sarunas par akta, un tad tas būs pretrunā Eiropas parlamenta nostāja, ir pretrunā ar mūsu valdību politikām. Šeit mēs redzam attieksmi gan SWIFT, gan pasažieru reģistrā, gan aktā, kāda pozīcija aizstāv ASV. Uh, un vai šeit parlamenta interesi tiks ievērots. Tagad mm, tātad likumdošanas atbilstība, vai šeit nebūs eh, arī kaut kādi likumdošanas soļi, ir šis eh, piesardzības princips, eh, kādā veidā mēs izlīdzināsim šīs pretrunas, vai paceļoties uz augšu, vai arī nolaižoties uz leju, kā mēs varētu darīt tā, lai mūsu standarti netiktu pazemināti ar šo nolīgumu. Paldies! Nākamais Kellers kungs Dze no zaļo grupas. Paldies! Es gribētu uzreiz teikt, ka zaļo grupa nemaz nav pret tirzniecībai. Kas mums patīk, tā ir godīga tirzniecība, kur iegūst abas puses vai visas puses, kas ir iesaistīts. Uh, un mums uh, patīk ir tā, tāda tirzniecība, kur mēs skaidri analizējam, kas iegūst un kas uh, zaudē no tirzniecības darījumiem, tātad un tas ir jālīdzsvaro. Tā ir mūsu pozīcija. Tagad pie jautājumiem. Jūs teicāt, ka ļoti svarīgi ieklausīties arī sabiedrības domās. Mēs esam tiešā veidā ievēlēti. Mēs esam vienīgā institūcija, kas tiek tieši vēlēta un ir attiecīgs mandāts, komisija piedāvā, padomu izskata un tā tālāk. Kāda jūsuprāt būs parlamenta loma šajā nolīgumā? Vai mums būs iespējama diskutēt par mandātu, par sarunu norādēm pirms sāksies sarunas? un vai mūsu viedoklis tādējādi tiks ņemts vērā. Jo es domāju, ka mēs arī piedaram pie sabiedrības. Mēs ne tikai esam daļa no sabiedrības, bet pat veidojam sabiedrības domu. Tātad mūs iesaistīt saulaicīgi ir ļoti svarīgs uzdevums. Tad nākamais jautājums. Kā jūs nodrošināsiet autortiesību aizsardzību, teiksim, izņēmumus, kas tiek piešķirt, piemēram, aiz, Eiropas Savienības biblioteka aizsardzība. Tas ir viens piemērs no šīs jomas. Kādā veidā mēs varēsim nosargāt mūsu izņēmumus, ierobežojumus attiecībā uz tādām izņēmuma situācijām, kas mums ir kaut vai biblioteka jautājums. Un vēl vai jūs diskutējat par datu aizsardzību? Um, komisārs lūdzu atkārtot pēdējo jautājumu daļu. Uh, Kā jūs nodrošināsiet, ka mēs, kā Eiropas Savienība, varam pieņemt lēmumus šajā nolīgumā attiecībā uz um, izņēmumiem un noilguma periodiem? Mums ir bibliotekas un līdzīgas iestādes, kur ir izņēmuma status. No ASV puses izskan ierosinājums samazināt eh, tātad šo ierobežojumu stingrību. Tad datu aizsardzības eh, reforma ir nākamais jautājums. Mēs šobrīd strādājam pie tā, kāda te būtu tāda konfliktieša jautājuma. Es atzīmēju to, ka zaļā grupa atbalsta tirzniecību, bet ir, jūs neesat es arī atceros, ka jūs esat balsojuši pret atsevišķiem nolīgumiem. Tālāk nākamā runātāja. Paldies, man ir trīs punkti. Vispirms ir politisks jautājums. Es eh, domāju, ka ir ļoti. Uh, svarīgi, lai būtu labs nolīgums, ka mums vajadzētu vienotā fronte iestāties šajās sarunās. Mums ir jāņem vērā arī šīs pozīcijas, ko pauž padomu komisija, dalībvalsts un parlaments, lai mūsu vidū nebūtu atšķirības. Mums ir jābūt tādai vienotai, apvienotai, kopīgai ēs pozīcijai, un tad mēs varam iet uz sarunām eh, ar Obamu, eh, jo tur būs kongress un tā tālāk, tad Eiropai jābūt vienotai. Otra Otrs jautājums ir saistīts ar kultūru kultūras atšķirībām. Es domāju, ka tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, ne tikai tāpēc, ka mums ir noteikts uh, sociālais modelis, mēs respektējam daudzveidību, bet arī ekonomiskā ziņā tas ir svarīgi. Kultūras uh, turpināšana ir svarīga, kā jūs domājat virzīt šo jautājumu, kā jūs to risinājiet sarunās ar ASV, un tad UNESCO un tā tālāk, un kā jūs panāksiet to, kā amerikāņi pieņems mūsu kulturālo atšķirību Eiropā, kas vēstā mums tā ir liela vērtība Eiropā. Un uh, arī tātad sakarā ar globalizācijas jautājumiem. Es uzskatu, ka tas ir svarīgs jautājums. Un vēl nākamais jautājums mm, ir jautājums saistīts ar normām un standartiem. Uh, Mums varbūt nevajag obligāti runāt par tuvināšanos vai pilnīgu unificēšanu. Es domāju, ka mums būtu interesanti sekot šim jautājumam ļoti cītīgi. Šulca kungs runā par normu un globalizāciju. Protams, mums ir svarīgi tirgi un globalizācija ir svarīga bet no otras puses ir jāturpina arī strādāt ar tiem standartiem un normām, un kā, kādi mums ir, un kā jūs risināsiet šo jautājumu. Paldies! Tad Stāšnīgungs no EVP grupas ir pēdējais runātājs šajā diskusijā. Paldies, priekšsēdētāji! Pirms divām nedēļām es ļoti uzmanīgi sekoju mēdīju atrifrēmam no Kanādas, tad gaidīju šīs ziņas, jūs bijāt pirms divām nedēļām Va Vašingtonā un arī Otavā. Es ļoti cerēju, ka no Kanādas arī mēs sadzirdēsim kaut ko ārkārtīgi svarīgu. It īpaši tāpēc, ka Demārtīkungs jūsu ģenerāla direktors tika citēts, un viņš teica, ka sarunas ar ASV nesāksies līdz tam brīdim, kamēr cita netiks pabeigta. Tad kā ir ar šo sita nosacījumu un kāpēc nebija šīs karstās ziņas no Kanādas? Tas ir ļoti svarīgi mūsu pozīcijas koncentrēšanai. Paldies! Eh, un arī es, saka priekšsēdētājs, gribu uzdot dažus jautājumus, lai gan es esmu eh, referents, eh, es, un tāpēc arī gribu aicāt. Vispirms daži no jautājumiem, kurus būtu gatavs uzdot komisāram, ir jau izteikti, tāpēc man nav jāatkārtos, un es uzdošu tikai trīs jautājumus. Pirmais ir, un otrais ir ar politisku nozīmi. Presē ļoti bieži ir rakstīts, ka mēs, Eiropieši, pieprasām šo diskusiju norisi, šo līgumu mēs gribam. Vai tas tā ir? Un vai tad šajā prasošajā nostājā ir kaut kāda priekšrocība, kaut kāds labums? Vai šajā domāšanas līnijā ir kāds labums? Otrs jautājums ir pagājuši E, ir pagājis par diviem mēnešiem ilgāks laika periods gala ziņojuma publicēšanai, ko izstrādājas augstā darba grupa. Kāpēc tas tā ir un kādi ir nosacījumi no abām pusēm? E, kāpēc ir kaut kādas rezervācijas, kāpēc šajā gala ziņojumā nav rakstīts par kaut kādiem ierobežojumiem šī ambiciozā līguma noslēgšanai? Uh, Un pēdējais jautājums. SPS ir bijis pirmā saruna raunda centrālais jautājums. Un droši vien šis jautājums arī sarunās būs viens no sarežģītākajiem. Cik tālu mēs esam nonākuši? saistību ziņā starp abām pusēm un konkrētāk eh, gala. Um, dokumentā ir rakstīts, ka SPS, um, arī finansiālajie pasākumi tiks eh, balstīti uz zinātni un, un riska novērtējumu zinātniski. Vai tas nozīmē, ka Eiropas Savienība ir gatava atteikties no tradicionālā mm, tad tādas tradicionālās uzmanīgās attieksmes pret eh, sanitāro un fitosanitāro jautājumu, jo šeit gala ziņojumā mēs redzam tādu nedaudz drosmīgāku apgalvojumu nekā parasto tekstu, ko mēs redzam zinātniskos dokumentos Eiropas Savienībā. Un pavisam pēdējais jautājums Jūs teicāt par visaptverošu līgumu. Šajā visaptverošajā līgumā tad abas puses grib runāt par šiem SPS pasākumiem un ir rakstīts, ka abas puses ir gatavas ievērot prioritātes abās pusēs un arī institucionālos ietvarus. Ko nozīmē šis teikums? Tātad prioritātes un šie ietvari. Kādas šeit ir problemātiskās jomas likumdošanas ziņā, procedūru ziņā. Un cik lielā mērā tas viss ir saistīts ar sarunu gaitu. Es domāju, ka šis jautājums par sanitārām un fitosanitārām normām būs sarunu centrā, un no tā izriet ļoti daudz citu jautājumu. Tālāk, tātad tie ir mūsu jautājumi, komisāra kungs. Droši vien nevarēsiet atbildēt visiem jautājumiem. Jūs varat un drīkstat izvēlēties vienu vai divas tēmas, kas jums šķiet pašas svarīgākas. Jā, man arī tiešām jāatbild ļoti īsi, saka komisārkungs. Jo birojā ir jau cilvēki, kas mani gaida, bet es centīšos atbildēt pēc iespējas precīzāk. Kur ir palikuši mani jautājumi? Kamalkungs tiešām amerikāņiem nepatīk šīs geogrāfiskās indikācijas. Ir skaidrs, ka nepatīk viņiem šīs norādes. Mm, kā jau es teicu, viņiem pavisam cita pieeja ir, viņi vadās pēc preču zīmju ideoloģijas. Un nav viņi īpaši laimīgi dzirdot, ka, piemēram, ka kādos no mūsu līgumiem mēs tieši uzsveram, ka ir nepieciešams aizsargāt geogrāfiskās norādes. Bet, ja mums būtu pilnīgi vienāds viedoklis visiem jautājumiem, tad mums vispār nevajadzētu sākt nekādas sarunas. Mums um, bija uh, vajadzīgi gadi un gadi, lai mēs nonāktu pie um, secinājuma, ka mums vispār šīs sarunas ir vajadzīgas, tāpēc es arī neslēpšu, ka mums ir dažādas pozīcijas un dažādas nostājas. Un, kā es teicu, ka komisija nav gatava nākt klajā ar jaunu likumdošanas priekšlikumu, lai kaut ko norobežotu kaut kādu, lai iezīmētu kaut kādas ūdenšķirtnes tādā amorfā veidā. Mēs noteikti respektēsim arī mūsu intereses un visu sistēmu kopumā. Runājot par sarunu grafiku, tagad amerikāņi. Mums ir tas viss jāizdara ar vienu benzīnu bāku bet, diemžēl, mašīnas patērēs vien mazāk, mazāk benzīna, un mums ir jāprogresē. Bet es nedomāju, ka tam būs nepieciešami gari gadi līdz līguma noslēgšanai, jo mums jau ir zināmas problemātiskās vietas, kas mums ir jārisina, mums ir jāatrisina šie problemātiskie jautājumi, un tad arī būs visaptvarošais nolīgums. No abām pusēm ir skaidra vēlēšanās iet uz priekšu. vai mēs to darām draudzības vārdā? Vai godīguma principu vadīti? Mēs eh, aizsargājam mūsu pilsoņu intereses. Mums ir valstu bloks un arī Amerikas Savienotās valsts sastāv no dažādām pavalstīm, un viņiem ir tas pats uzdevums un pienākums. Un mēs no savas puses cenšamies pildīt savu uzdevumu pēc iespējas labāk, bet runājot par vērtībām, tad Amerikas Savienotās valsts vērtību ziņā mums ir daudz tuvāks nekā citas valsts vai tirzniecības bloki. Tas, protams, nenozīmē, ka mums nav kaut kādas atšķirības vai viedokļu dažādības bet ir arī tuvība. Zaļevska kungs, es nedomāju, ka jūs, es domāju, ka jūs pa zemu novērtējat daudzveidību ASV. Arī Amerikas Savienotās valstīs ir milzīga atšķirība, ļoti liela dažādība, un godīgi sakot, es nedomāju, ka ASV atšķirības, dažādības ir citādākas vai mazākas vai lielākas nekā Eiropas Savienībā it kā no tāluma izskatās, ka tā ir homogēna sabiedrība, bet jo tuvāk jūs pietuvināties ASV sabiedrībai, jo redzat um, vairāk, ka ir atšķirības. Un atšķirības tātad ir gan ASV, gan arī Eiropas Savienība. Un mēs neesam vājākā pozīcijā. Tam nav nekāda iemesla. Viņiem ir grūti, es sarunas, bet arī mēs esam tādi uzcītīgi sarunu vedēji, un noteikti mēs varam visos jautājumos griezties pie Eiropas parlamenta un saņemsim universālu palīdzību no jums. Langis kungs uzdev jautājumu par normām un standartiem. Tieši automobīļu rūpniecībā šiem normām ir milzīga nozīme. Un pat ja ir kaut kādas atšķirības um, valsts valsts un štatu līmenī, tad, protams, tas ir šķērslis, bet mums ir jārisina šis jautājums. Tādas pašas atšķirības, kas ir jārisina arī mm, publiskā iepirkuma jomā, eksistē. Meksika. Šeit situācija ir tāda, ka mums ir nolīgums ar Meksiku, un meksikāņi ir lūguši, lai mēs aktualizējam šo nolīgumu, un mēs esam atbildējuši, ka esam gatavi arī to darīt. Uh, Un vēl viņi ir teikuši, ka grib piedalīties DPIP sarunās jau no paša sākuma. Es gan atbildēju, ka tas nav īpaši reāli, tas vienkārši nedarbosies. Mēs runājam par ļoti dziļu aptverošu līgumu ar ASV, un skaidrs, ka šeit ir saikne gan ar Meksiku, gan, starp citu, ar Kanādu. Uh, Arī šo lietu mēs nedrīkstam aizmirst. Nebūs iespējams kaut ko šo lietu pārvaldīt, neņemot vērā šīs citas valstis. Bet noteikti tam ir ietekme uz automobiļu sektoru. Tas ir tikai tāds viens piemērs šai problēmai. Mērfīkungs, vai mēs izslēgsim lauksaimniecību. Diemžēl jūs nepiedalījāties pirmajā sarunu kārtā, šeit jautājuma kārtā. Es teicu, ka tā ir ļoti svarīga daļa mūsu sarunās. Un arī par aktu es jau izteicos. Vai mēs mazināsim, zemināsim mūsu līmeni? Mērfī kungs precizē savu jautājumu bez mikrofona jāatsaucās uz vēstuli, ko viņš pieminēja no senatoriem. Komisāra kungs saka, es zinu šo vēstuli, esmu pazīstams ar tā saturu, un uh, tur ir arī ļoti svarīgi fakti pieminēti, tur nav ko apstrīdēt vai diskutēt, bet tik līdz būs mandāts, tad būs vestas sarunas starp Eiropas komisiju un ASV valdību. Protams, parādīsies ļoti daudz dažādi viedokļi, mēs ņemsim tos vērā un arī darīsim, uzņemsim kontaktu sarunu gaitā ar kongresa pārstāvjiem. Man ir plāns doties uz Kapitoliju kalnu Un uh, ļoti svarīgi, protams, ir uzrunāt gan senators, gan kongresmeņus, un tas ir daļa no diskusiju norises, tas ir pilnīgi normāli. Es zinu, kas ir šajā vēstulē no senatoriem, es zinu, par ko viņi tur runa, par ofensīvajām interesēm un tā tālāk. Vai mēs mazināsim, zemināsim mūsu standartus? Nē, protams ja mēs kaut ko harmonizējam, tas nebūtu nenozīmē, ka, vien, ka mēs attiecīgi tātad zeminam mūsu aizsardzības līmeni. Bet kāda ir problēma ar regulām un normām un standartiem? E, Tiklīdz jūs pieņemat šādas normas, jūs esat uzreiz pārliecināti, ka jūsu standarti ir paši labākie, bet tieši tāpat domā arī otra puse par kaut ko citu, par savām normām. Tāpēc es domāju, ka mums vajadzēs standartu ziņā nošķirt pagātni no nākotnes un nākotnes ziņā. Mums ir jādomā par uh, kopīgām procedūrām, kā risināt jautājumu. Ja jūs esat pieņēmuši lēmumu par kaut ko, tad tas kļūst tāds kā uh, reliģijas jautājums. Ļoti grūti diskutēt par reliģiju ir vispār. Kellers kundze parlamenta loma attiecībā uz sarunu mandātu. E, tad, kad mēs šo mandātu tātad nodosim padomei, mēs noteikti arī par to informēsim parlamentu, mēs runāsim par sarunu mandātu ar parlamenta pārstāvjiem jūs paudīsiet arī savu viedokli, jūs pieņemsiet savu rezolūciju, bet tas viss notiks noteiktā laika ietvarā. Man nav nekādas problēmas, es varu diskutēt garu un plaši, bet laika grafiks ir jārespektē. Un laika ietvers, tas ir skaidri pateikts. Un šī plānotā laika ietvaros mēs varam diskutēt, jums tāda iespēja būs, un jūs varat arī balsot par rezolūciju. Un vairākas reizes atkārtoju savu nostāju, ka es neko pa aizmugures durvīm iebīdīt negrasos. Jautājums vēl izskanēja par datu aizsardzību. Droši vien jums būs zināms, ka sarunas par datu aizsardzību eh, ar Amerikas Savienotām valstīm šobrīd notiek. Es nedomāju, ka šajā laika momentā būtu pareizi likt šo jautājumu uz sarunu galda. Tas ir cits ceļš, cita virzība, un es ļoti cieši sadarbošos ar Redingas kundzi, kas ir atbildīga par šo diskusiju, bet šobrīd es negribu likt šo jautājumu citu jautājumu pakete, lai gan es ļoti ceru, ka līdz sarunu beigām mēs nonāksim arī pie kopējas mm, šī pirmā jautājuma, datais arī jautājuma izpratnes. Bet nevajadzētu visu samaisīt kopā vienā katlā, mums jau tā ir ļoti daudz jautājumu citu, kas ir jārisina. Jūs vēl teicāt par tautas partijas grupas nostāju. Un par TPP līgumu jūs runājat par TPP. Es neesmu redzējis šo dokumentu, bet es domāju, ka man ir jāiepazīstas ar šo dokumentu. Un tad redzēsim, kā tos saistīsim ar sarunu kontekstu. Es izstudēšu šo jautājumu. Es īsti nesaprotu, par ko jūs vaicājāt. Esmu gatavs tad rakstiski arī atbildēt. Un vēl jūs teicāt, ka ir ļoti svarīgi, lai mums būtu kopīga pozīcija un arī, ka mums ir jāatbalsta Eiropas parlaments, ka mums vajadzētu nonākt tātad pie vienāda kopsaucēja. Tomēr tas neizslēdz arī daudzveidīgumu un sarunas. Un komisijas nolūks ir ņemt vērā visu to. Un mums nav plānots mainīt mūsu Uh, politika attiecībā uz kultūrālo daudzveidīgumu. Es jau zinu, ka tas ir ļoti delikāts jautājums, bet varbūt mēs esam pārāk nobijušies. Es nezinu, kāpēc uh, šī globalizācija kulturāla ziņā rezultēsies Amerikas hegemonija, jo gal galā Eiropas kultūra arī nav maza lieta un, un Tātad mums nav nekāda doma, ka mums vajadzētu mainīt mūsu politiku attiecībā uz kulturālo daudzveidīgumu. Stāstnīkungs. Jautājums par Kanādu ir ļoti vienkārši. Jā, mēs tur bijām. No sākuma mēs bijām Vašingtonā, pēc tam mēs devāmies uz Otavu. Un tas, kas bija uz kalda, tas man nepatika, un tāpēc mēs nevienojāmies, un tāpēc arī nekas nenotika. Mums ir nepieciešams spērt papildu soļus arī viņiem, un tad mēs panāksim kaut kādu vienošanos. Pagaidām tas tā nav. Es domāju, ka mēs vienojamies tikai tad, ja vienošanās teksts ir labs un tāpēc ir nepieciešams vēl kaut ko izdarīt. Mēs turpinam sarunas ar viņiem, un es domāju, ka sarunas būs pabeigtas visai drīz. Tomēr es uzskatu, ka mēs vienojamies par kaut ko tikai tad, ja tas ir labs darījums, un tas, kas bija uz galda, tas nebija labs. Te saikne ar ASV nolīgumu nav. No? tikai ģeogrāfiskā tuvība, um, vienīgais aizdošais elements, ja brauc uz Vašingtonu, kāpēc gan neaizbraukt uzreiz uz Atavu tā vietā, lai dotos atpakaļ uz Eiropu un tad lidot uz Otavu. Un tur tikai viens stundu lidojums un, un tikai šis te mm, jautājums, tāpēc, ka tas bija tuvu tajā pašā mm, vietā, kontinentā, bet jautājums ir pavisam cits. Tiek precizēts jautājums bez mikrofona. Es nezinu, par ko jūs runājat. Es būtu pārsteigts, ja tāds paziņojums, par kuru jūs runājat, tad, tad nē, es dzirdēju šādu saikni, ka ja mēs noslēgsim kaut ko ar Kanādu, tad mēs noslēgsim to pašu arī ar ASV. Mm. Protams, varētu būt kaut kāda saikne konkrētās tēmās, kaut kas tur mm, automobiļu rūpniecības jomā un tas viss, bet e, citādāk nekādas tādas tieši nav. Priekšsēdētāja kungs, vai Eiropa ir prasītāja, pieprasītāja? bet Eh, ja, ja ASV nebūtu ieinteresēti, tad arī nekas nenotiktu. Tad nav nekāda jēga uz, uzsākt šīs sarunas, ja abas puses negrib panākt rezultātu. Vairāki valstu vadītāji ļoti skaidri teikuši, ka šīs nolīgums ļoti svarīgi, ka tiešām viņi grib šādu nolīgumu. Tā tas ir, bet ja eh, prezidents Obama nebūtu ieinteresēts līdzīgā mm, līguma noslēgšanā, tad nekādas sarunas arī nebūtu uzsākušās. Kāpēc eh, bija vajadzīgi šie papildu divi mēneši? Bet šeit ir ļoti vienkārša atbilde. ASV administrācija mainījās, te bija pāris periods no vienas tātad administratīvā perioda uz otru, ministri mainījās, un tāpēc arī plus divi mēneši. Vai mēs par SPS nolīgumu, vai mēs izmantosim uh, Eh, tradicionālu valodu, kas tiek lietota pēdējo ietvarā sakarā ar sanitārajiem un eh, fitosanitārajiem nolīgumiem un normām. Mm, tad eh, šeit es teikšu, ka mēs strādājam pie, pie atsevišķiem jautājumiem. Mēs esam pat taukiem atraduši risinājumu. Uh, par citām tēmām. Daži nemaz nezin, ka tāda veida tauki, augu tauki, par kuriem, es atvainojos, dzīvnieku izcelsmes tauki, par kuriem mēs runājam, ka tāda vispār eksistē, bet mēs par to atrisinājām šo tauku jautājumu. Un to pārstrādes aspektus, to tā ir konkrēta lieta. Bet šeit ar ASV mēs te runāsim par dzīvnieku izcelsmes tauku pārstrādi tikai mēs runājam plašāk par piesārņojumu, un piesārņojumu gadiem var notikt arī iekšējā tirgu, piemēram, gadījums ar zirgu gaļu šobrīd tas e, aktualizējies, un arī par trako govju slimību lielopu encefalopātiju. Te, e, tas pats, un mēs arī meklējam šeit risinājumu un atratīsim to un nokārtosim šo jautājumu. Un es saprotu, ka šī diskusija nebūtu nav pēdējā mums visiem kopā. Mums ir jāaptur prātā mūsu politiskā pozīcija. Ir ļoti lielas atšķirības mūsu starpā, bet mums vajadzētu fokusēties uz galveno, kas ir tiešām ar būtisku nozīmu. Un tas ir jāaptur prātā. Un, manuprāt, tas, kas ir svarīgais šeit, ir mūsu vēlēšanās integrēt šos divus tirgus, un šī integrācija būtiski stiprinās mūsu pozīciju visā pasaulē, jo mēs tad veidosim pusi no pasaules ekonomikas. Un lai arī mūsu starpā ir atšķirības, tomēr mēs neapšaubāmi esam pašas brīvākās ekonomikas un divas pašas brīvākās eh, arī sabiedrības. Un Tāpēc mums ir jāvienojas. Protams, būs tehniskas problēmas, kulturālas problēmas, bet mums ir jāfokusējas uz svarīgāko. Un neatkarīgi no mūsu atsevišķiem viedokļiem, mums jādomā par galveno. Paldies! Thank you, Commissioner. This, uh... Paldies, komisāra kungs, turpina priekšsēdētājs Morēras kungs. Šīs bija tikai pirmās diskusijas no daudzajām, kas vēl būs saistībā ar šo nolīgumu. Cerams, ka sarunas būs veiksmīgas un arī nolīgums tiks noslēgts. Varbūt viss nenotiks tik ātri, taču mums jādara viss, lai šo procesu pātrinātu. Paldies! Very good, Commissioner. Very good. Ladies and gentlemen, yeah, more and more. there is. Dāmas un kungi, saka priekšsēdētājs. There is still much work to do. Vēl šorīt ir daudz darāmā. Lūdzu, apsēdieties. Those who are leaving the room do. Tie, kas dodas prom no telpas, dariet to ātri un klusiņām, lūdzu. Only a small remark to Tikai īs komentārs, lai atbildētu uz komisāru pamatot sacīto. Šis ir 200% ap, apmērā apusēji izdevu, izdevīgs process, un tas varētu būt interesants arī citām komitejām iekšē tirus komiteja, transporta lauksamniecības politikai, tāpēc mēs, eh, komiteja, tāpēc mēs jau no paša sākuma nolēmām iesaistītās, uzrakstījām citu komiteju priekšsēdētājiem, sniegt savu ieguldījumu uzziņojumā, un viņi tā darīja, viņi jau no paša sākuma ir snieguši savu ieguldījumu pie šī jautājuma. Un jau nākošu nedēļu es viņiem rakstīšu, aicinot viņu sazināties ar mani. Uh, lai norganizētu pastāvīgu oficiālu veidu, kā uzturēt sakarus ar mani un ēnu referentiem, strādājot pie šī jautājuma. Tā varēs izpētīt labākos veidus, kā cits komitejas var sniegt savu iegūtību pie šī ļoti svarīgā jautājuma. Tāda par to nav nekādu šaubu. Komitejas to apzinās, tāpat uh, Tās ļoti labi zina, ka vadošā komiteja šajā jautājumā ir mūsu komiteja. Paldies! 16. darbkārtības punkts sistēmas izveida tādas finansiālas atbildības pārvaldībai, kur saistīta ar ieguldītām valstī izšķiršanas tribunāliem. Izskatām ziņojumu projektu. Jau ir bijusi viedokļu apmaiņa. Referents ir Pavel Zalēvskis un viņš pastāstīs par savu ziņojumu projektu, tas atrodams jūsu dokumentu mapēs. Jautājums ir ļoti svarīgs, tāpēc uzklausīsim Pavelu. Paldies! Dārgie kolēģi, vispirms vēlos uzsvērt, ka diemžēl izlasīju savu ievadu paziņojumu, būšu spiests doties prom, nevis tāpēc, ka necienīju šīs komitīs sēdi, bet tāpēc, ka uh, Eh, diskusijas bija paredzētas eh, jau pirms pusstundas, un eh, man ir lidmašīnas lidojums paredzēts, un vakarā jābūt ir Polijā. Jums tiek piedots, saka priekšsēdētājs, nu, bet, nu, esmu gatavs uzklausīt jūs. Jautājums. Esmu iesniedzis grozījumus komisijas priekšlikumam. Sistēmas izveida tādas finansiālas atbildības pārvaldībai kur saistīta ar ieguldījumu valsts rīdišķiršanas tribunāliem. Pirmkārt vēlos pateikties visiem saviem kolēģiem, ānu referentiem par um, <clears throat> viņu grupu ieguldījumu mūsu diskusijās. Jo jūs jau noteikti zināt manu um, ziņojumu projektu, tas ir izplatīts uh, ēnu uh, referentiem un viņu padomdevējiem iepriekšējās nedēļās. Tāpēc uh, vēlos uzsvērt dažas izmaiņas, ko esmu ieviesis. Kā jau sacīju, vairāk kārt mūsu iepriekšējo debašu laikā, es uzskatu, ka komisijas teksts ir labi sagatavots un sabalansēts. Tāpēc mana pieeja pamatojās uz grozīšanas nekā, grozījumu principu nekā uz revolucionāras pieejas principu. Tāpēc idejas komisijas priekšlikumā man ir pieejams. Tātad nolēma nevis iesniegt daudzus grozījumus, bet pievērst uzmanību tiem komisijas teksta punktiem, kur bija nepieciešama skaidrāka izteiksme. Vai arī nedaudz uh, mainīju mm, pilnvaru līdzsvaru. Viens no svarīgākiem punktiem bija astotais Astotais pants, tā otrais punkts. Tur es va, tekstu padaru mazliet specifiskāku, lai novērstu var uh, eh, aizdomas, uh, neizpratni, uh, kas bija ordinālajā teksta variantā C un D punktā. Sākotnējais noteikums bija diezgan izplūdis, uh, par to, kādi iespējami apstākļi varētu rasties un tika atstāts neskaidri, kā tie būtu risinām. Tāpēc es runāju par prasībām, kas jau ir iesniegtas nevis par prasībām, kā bija oriģinālā tekstā, kuras varētu iesniegt. Šī iemesla dēļ arī aizstāju tekstu lietas, kas var parādīties citos strīdos ar šādu tekstu lietas, kuru mm, atrisināšana var ietekmēt vienošanās nākotnē. Tas pats attiec uz otro pāntu. Es domāju, ka komisijas kompetence iesaistīties ir jāprecizē, jo tā izriet no zināmiem noteikumiem. Šajos pāntos es mēģināju panākt sabalansētu skatījumu starp komisijas un dalībās kompetencēm. Grozījās arī, arī 18. pāntu par e, izskatīšanu šīrē tiešā tiesā izmaksām, lai nebūtu nekāds vairākas interpretācijas iespējams. 21. pantā paudu parlamentu nostāju, ka mums ir jāizmanto mūsu tiesības tikt informētiem par šīs regulas īstenošanu. Tā izskaitā arī mums ir jāsaņem informācija par uh, izskatīšana šī rētiesā gadījumiem. Liels paldies, esmu gatavs uzklausīt jūsu viedokļus. Paldies, saka Morēras kungs, paldies, Pavel, es saprotu, ka jums jādodas uz lidostu. Pirmais ēna referents ir no sociāldemokrāta puses, Devis Mārtiņs. Vēlos pateikties Pāvlam par viņas sadarbību, Pateicos arī komisijai par to, ka tā mums sniedza uh, visatroša informācija par progresu šai jautājumā. Daži grozījumi, ko iesniedza referents sociāldemokrāta skatījumā, ir interesanti. Mēs iespējams arī oficializēsim savu nostāju. Pirmkārt vēlos sacīt, ka regulas priekšlikuma kontekstā mēs runājam par finanšu atbildību. Tomēr mm, manai grupai ir dažas bažas par ieguldītā un valsts strīdu izšķiršanas principu. Mūs uztrauc tas, ka šis darījums varētu ietekmēt Kaut arī komisārs mums apliecināja, ka tā nebūšot. Kā Eiropas Savienība pieņem lēmums valsts interesēs. Piemēram, tas attiecas uz tabaks izstrādājumiem nesenā pagātnē tika pieņemts lēmums par tādu iepakojumu cigaretēm, kas manā skatījumā nav pieņemams. Uh, Pieņemsim, ka trešās valsts uzņēmums gūst labvēlīgu spriedumu izšķiršanas šī rētiesā un tad interpretē pēc saviem ieskatiem. Šāda iespēja mums ir jāizslēdz. Mūs, mūsu grupā uztrauc tas, kā vismaz uz papīra šis mehānisms var piešķirt lielākas tiesības trešo valstu uzņēmumiem nekā mūsu pašu ieguldītājiem. Komisija vairākas reizes ir sacījusi, ka šo ieguldītāju valstrīdu izšķiršanas mehānismu mērķis tāds nav. Tomēr mani šis aspekts uztrauc. Runājot par ieguldītāju valstrīdu izšķiršanu un finanšu pienākumiem, sanāk, ka ir paredzēta īpaša šīreitieša, un tas netiek skatīts Eiropas Savienības tiesā. Šāds mehānisms nav pieejams vietējiem investoriem. Sanāk, ka šī šīreitiesa var spriest par labu E, trešajā valstī, kaut arī noteikumi visā atbilst Eiropas Savienības tiesību aktiem. Šeit ir nopietna problēma. Proti, ka ārējiem ieguldītājiem ir uh, lielāka iespēja mm, vērsties tiesā pret uh, kādu uzņēmumu Eiropas Savienībā nekā Eiropas Savienības uzņēmumu tikt aizsargātam no uh, pašu Eiropas Savienības tiesu iestāžu puses. Un te vēl ir divas lietas. Pirmkārt, caurskatāmību. Mēs vēlētos, lai process būtu pēc iespējas caurskatāmāks. Nu, varbūt sīkāk tad par to nestāstīšu. Un otra lieta, protams, ir parlamenta lopa un nepievērsēšos sīkāk šeit. Es tikai vēlos uzsvērt, ka parlamentam ir jātiek informētam par lietu gaitu un tāpat jātiek informētam arī dalībvalstīm padomē. Iespējams, ka atkārtojos, taču man tiešām ir bažas par šo regulu. Strādājot pie tās, eh, komisija ir sniegusi atbildes uz daudzām mūsu bažām, pateicos komisijai par viņu sadarbību un arī pateicos referentam, kaut arī viņš jau devies prom. Viņš ir eh, bijis ļoti eh, gatavs sadarboties. Mums ir izdevies daudz jautājumus jau atrisināt pirms šīs sanāks. Paldies! Paldies, Deivids, ap priekšsēdētājs! Nākošais pārstāvs no Aldis Matiņas Kazaks. Ēnu referents Vanakova Milēna nav klāt, tāpēc es īsumā izklāstīšu viņas viedokli. Pirmkārt, vēlos pateikties Pavelam Zaldevskam, referentam par viņu lielisko darbu pie šī ziņa. Šis ir otrais likumdošanas komplekts par Eiropas Savienības investīciju aizsardzības politiku. Otro reizi, kad mēs skatām šādus jautājumus mūsu komitejā un šādas regulas variants nav bijis vienkārši. Pateicos referentam, ka viņš ir uh, agri ieklausies dalībvalstīs un viņu komentāros. Taču parlamentam ir jāuzsver, ka kompetence šajā politikas jomā ir tagad pārnākusi uh, savienības pārziņā un dalībvalstīm jāievaro noteikumi. Un uh, tagad komisijai ir pienākums aizsargāt šo principu, ka uh, savienība ir atbildība par investīciju aizsardzību. Dalībvalstis maksā par tiesvedību tādu, kad tā ir bijis dalībvalsts atbildība, taču kā vienmēr viss nosaka detaļas. Tāpēc šai regulē ir jāpiedēvā skaidra juridiskā noteiktība dalībvalstīm un komisija. Uh, kad eh, atbildības sadalījums no pirmā acu uzmetiena nav skaidrs. Taču šis priekšlikums varētu būt mazliet pārāk tālējoši. Jāņem vērā tie gadiem, kad sadalījums nav, atbildības sadalījums nav skaidrs. Ņemot vērā šo uh, eh, vectēva regulu, uh, jārisina šī problēma šajā regula. Referenta piedāvājums dodas pareizajā virzienā. Astotais pāns par attiecīgo uh, atbildētāju status, vai arī devītais pāns ir atainoti labāk referenta piedāvājumā šķirot dalību valstu un komisijas atbildības jomas. Arī 18. pāns par um, šīrei tiesas izmaksu, uh, izmaksām referenta piedāvājums labāks par komisijas piedāvājumu. Ir vērts vēl paraudzīties uz 3. un 11. pāntu un citiem. Ar prieku sadarbosimies ar referentu grozījumu ziņā un tālāk arī ceram sadarboties ar padomu. Paldies! Paldies, turpina Morēras kungs, paldies, Mārtiņas Kazai. Tālāk no zaļo vārdā Franciska Kēlere. Paldies! Arī es vēlos pateikties Pavelam Zaļevskim par to, ka viņš iesaistīja ēnu referents jau ļoti agrā darba sākuma posmā. Sadarbība bija veiksmīga. Mums mazliet pārsteidza, kad mēs lasījām šo ziņojumu, bet šķiet, ka pastāv pretrunas arī šajā vectēva. Uh, mantojuma principu ziņā, bet arī paša Zaļevska nostē. Viņš, Zaļevskungs, iestājās par Lisabonu līgumu noteikumiem. Tas, protams, ir nepārprotam. Un tad arī pavisam skaidri atbildību aizsargāt investīcijas pārlikt no dalībvalstīm uz komisiju, uz savienību. Uh, otrais un uh, piektais grozījums attiecībā uz astoto pantu, tā vietā, lai padarītu lietas skaidrākas, kompetence atkal nodod dalībvalsts ziņā. Un tas mums liks savā. Uh, referents 8. pantu 2. punktā ierosina skatīt, kā jautājums uh, līdzīgā gadījumā ir ticis šķirts agrāk. Jo sanāk, eh, ka Eiropas Savienības aizsardzība ir retroaktīva saistībā ar lietām, kas jau tiek skatītas tiesās dalībvalstīs. Un es domāju, mums šāda veida situācija būtu jānovērš. Ļoti iespējams te minēts, ka dalībvalstis rīkosies saskaņā ar iepriekšējiem noteikumiem. Tas rada apjukumu. Runājot par 14. grozīmu. Te sanāk, ka mans parlaments var prasīt eh, ziņojumu tikai pēc pieciem gadiem, un tas, kā zināms, ir uh, ilgāks periods nekā ir eh, parlaments sasaukums, un komisija iestājas par trim gadiem, un tā tad es ierosinātu aizsargāt, aizstāvēt mūsu trīs gadu sarunās ar padomu. Es gribu arī atgriezties pie vispārīgās problēmas, uz kuru norādīja Devits Mārtiņš, ka mums zaļajiem ir šī regula, <clears throat> un ne referents, ne komisija neatbildēs mūsu jautājumu. Mēs apspriedām šo lietu ēnu referents sanāksmē. Priekšlikums pieņem, ka ir finansiāla atbildība savienībai, kaut arī prasība ir vērsta pret ES tiesību aktiem, ko, protams, mēs un citi ir pārbaudījuši saskaņā ar startautiskiem tiesību aktiem. Mans jautājums, kāpēc mums būtu jāpiekrīt šādam pieņēmumam? Mūsu grozījumi vadīsies no tās idejas, ka šādu pieņēmumu var, var izdarīt tikai Eiropas Savienības tiesa, kā jau minējām agrāk. Un nākošais, fin, nāko, turpmākais finanšu ieguldījums. Um, ir eh, jāpakļauj Eiropas Savienības tiesas kompetencei. Nav nekāda iemesla, kāpēc eh, ārvalstu investori tiktu aizsargāti no kādas citas tiesas puses, nevis no Eiropas Savienības tiesas puses. Mēs uzskatām, ka minimums, kas ir nepieciešams, lai nodrošinātu uh, tiesvedību pret to, ka investori varētu um, <clears throat> maldinošos gadienos uh, pieprasīt tiesvedību, uh, būtu jāpamato uz tādiem pašiem noteikumiem, kāda ir veselības jomā. Te nav runa par tādu kā eventuālu gadījumu, bet tas jau notiek, un te mums jābūt ļoti piesardzīgiem. Mēs domājam, ka filtrēšanas mehānisms, eh, kad Eiropas saimnības tiesa ir tā, ir eh, starp pietura, būtu nepieņemams mūsu investoriem. Un eh, dalībās tiesa ar vienu ir atvērts investoriem no trešām valstīm. No mūsu agrākajām debatēm man bija radies iespējas, ka daudziem mūsu kolēģiem ir tādas pašas bažas, un tātad mums būtu jāmēģina rīkoties paturot to prāt. Thank you. Uh, Helmut. Paldies, Helmut Šolts, goe. Paldies, priekšādātāji. Man ir jāatzīstās, ka mūsu grupai ir radušās problēmas ar šo priekšlikumu Šeit ir eh, runa par to, kāpēc mums īsti bez šīs eh, juridiskās tiesiskās sistēmas vēl ir eh, jāievieš papildu padome, tā kā šīs te strīdu risināšanas komitejas. Esmu pārliecināts, ka visās ECO dalību valstu tiesiskajās sistēmās ir sasniegts ļoti augsts tiesiskā taisnīguma līmenis. Uh, un arī tiesa efektivitāte ir augsta. Tas atsiecas ne tikai uz ECO valstīm, bet arī uz citām valstīm. Es atvainojos uz OECD valstīm. Es domāju, ka mums vajadzētu atkārtot uh, iepriekš Eiropas parlamenta pieņemto vairākuma nostāju, proti, ka tiesām ir uh, kompetence mm, izšķirt šādu veidu strīdus, Nevis šeit ir jādibina kaut kādas strīdu izšķiršanas komitejas. PTO mūsu procedūra jau ir zināma. Protams, ka valdībām pēc tam arī ir jāuzņemas atbildība par pozitīvām vai negatīvām sekām, ja tiek pieņemts lēmums uh, uzsākt strīdu PTO strīdu izšķiršanas struktūrās pret kādu no uzņēmumiem. Uh, Visas PTO dalībnieces ir piekritušas šādai struktūrai, tas pats attiecas arī uz Eiropas Savienību, tieši tāpēc mums ar to būtu jāsamierinās. Taču investīciju un mm, investoru un valstu strīdu risināšanas organizācijas nevienmēr uh, attaisno visas prasības. Kā jau es minēju, bieži vien caurdzimība nav pietiekami laba. Kolēģi arī minēja, ka iespējams, ka izglītība nav pietiekami laba brīžiem. Spriedumos ir runa arī par citām interesēm, ne tikai par uzņēmējdarbības interesēm. Bieži vien ir jādomā, teiksim, par sabiedrības interesēm. Bieži vien tāpat arī eh, šādus uh, strīdu uh, izšķiršanas komiteju spriedumus ir grūti apelēt. Es domāju, ka šīs juridiskais princips varētu uh, traucēt legāli ievēlētai valdībai normāli darboties. Tieši tāpēc arī mm, Zaļievska kungam es vēlētos pateikties par šo ziņojumu, un es pateicos viņam arī, ka viņš centās mūs iesaistīt eh, šajā darbā, cenšoties virzīt uz priekšu šo ziņojumu projektu. Es domāju, ka šeit nav ietverts jautājums par ieteiktā tiesību akta sekām attiecībā uz um, attiecībām starp Eiropas komisiju un dalību valstīm. Es domāju, ka šeit nav pietiekami skaidri pateikts 8. pāntā, kas īsti šeit notiks. Ņemot vērā sarežģīto realitāti, um, pārnesot Eiropas Savienības direktīvas Eiropas Savienības dalību valstīs, uh, transponēšanā parādās vēl ar viena daudz neatrisinātu jautājumu, neskatoties uz to, ka komisija cenšas pie tā strādāt. Līdz ar to mums šis jautājums nav skaidrs. Es vēlētos pieminēt tikai trīs punktus. Pirmām kārtām vainīgā identifikācija, komisija vai dalībās valdība, tāpat arī konfrontācija panelī un arī jautājums par to, kurš tad būs tas, kas uh, pieņems lēmumu, kas runā pretī Eiropas Savienībai. Pieņemsim, ja Eiropas eh, Savienībai būtu jāmaksā 2 miljārdi eiro par vienu lietu, tad eh, jautājums, kurš tad īsti par to maksās, no kāda budžeta mēs šo finansējumu ņemsim. Mums tas viss nav skaidrs. Tieši tāpēc arī mana grupa vēl ar vienu apšauba šī priekšlikuma, šīs direktīvas eh, virzību un iespējams mēs iesniegsim grozījumus eh, un noraidīt komisijas priekšlikumu. E uh, es vēlētos izteikties pirms jums. Es eh, vienmēr eh, iebilstu Fjellnera kungam, izņemot šo vienu uh, gadījumu. Uh, Kā jau es teicu, šis priekšlikums izriet no Lisabonas līguma. Es izskatīju paskaidrojumu memorandu ar uh, īpašu rūpību. Komisija uzskata, ka Eiropas Savienības kompetencē ir slēgt līgumus attiecībā uz visām jomām, kur ir runa par ārvalstu investīcijām, tātad ārvalstu tiešās investīcijas un portfeļu investīcijas. Es domāju, ka tas visai skaidri norāda uz milzīgajām izmaiņām, ko iegums Es ļoti labi atceros Džima Mērfija komentārus, viņš bija Eiropas ministrs leiboristu valdībā. Protams, Devits Mārtiņš ir leiboristu deputāts, un atcerēsimies, ka Līsabons līgums tika nosaukts par uh, kaut kādu korekcijas mehānismu. Es domāju, ka ik viens uh, taisnīgs cilvēks, un es domāju, ka Devits Mārtiņš tāds ir, uzskatītu, ka tas ir absolūti nepareizs izskaidrojums, kas tika sniegts Lielbritānijas iedzīvotājiem. Tagad iedziļināšos detaļās. Šeit paskaidrojuma memorandā ir teikts, ka priekšlikums nav vēl izvērtēts, e, kāda būs tā ietekme. Kāpēc? Es domāju, ka šis tiesība akts nāks ar ļoti lielām sekām, un šķiet, ka nekāds ietekmes izvērtējums vēl ar vienu nav veikts. Uh, Komisija ir organizējusi vairākas tikšanās ar dalībvalstu pārstāvjiem, gatavojot šo priekšlikumu. Un eh, šajā sanāksmēs paustie viedokļi ir tikuši ņemti vērā eh, šī priekšlikuma sagatavošanā. Taču pat, ja eh, ņemam vērā komisijas parasto valodu, tas ir visnotaļ neskaidri pateikts. Paskatīsimies, kādas tad īsti sanāksmes ir notikušas ar dalībvalstu pārstāvjiem un vai tiešām un cik tālu šie viedokļi ir tikuši ņemti vērā. Šķiet, ka no pirmā acu uzmetiena šis priekšlikums ir vēl viens piemērs tam, uh, ko mēs šeit parlamentā jau ļoti labi pazīstam un varbūt mazliet mazāk pazīstam šeit komitejā. Tas ir uh, uzbrukums, ilgstošs un graujošs uzbrukums mm, nacionālo valstu integritātei. Un, kā jūs zinat, mūsu grupa vienmēr pret to ir vērsusies. Nu, šķiet, ka šī nav īstā vieta uh, Britu iekšējām politiskām cīņām. Fjānra kungs, lūdzu. Es vienkārši negribēju, ka man piemirst. Ir divas lietas. Es īstenībā nebiju plānojis izteikties, bet uh, Kellera kungs un arī Mortin kungs minēja kādu lietu, kas uh, man lika aizdomāties. Pirmkārtām Kelleras kundze teica, ka mēs pārbaudām, vai Mūsu ieteiktie tiesību akti atbilst starptautiskiem līgumiem, tāpat arī šeit Eiropa, mūsu komitejā mēs eh, vērtējam, kāda būs ietekme uz tirzniecību un tā tālāk. Jūs runājāt arī par iepakojumiem un arī par citām jaunajām direktīvām. Man šķiet, ka mēs šeit esam eh, palaiduši garām iespēju gatavot eh, atzinumu par šo direktīvu. Es domāju, ka tas būtu ļoti labs piemērs tam, kur mūsu komitejā vajadzētu vērtēt atbilstību um, starptautiskiem nolīgumiem un arī vērtēt um, sekas uz tirdzniecību. Mēs šeit uh, diskutējam par nelegālo tirdzniecību, par iespējamiem strīdiem tirdzniecībā, un mēs taču esam tad kā eksperti šajos jautājumos. Uh, Nu, iespējams, ka šie jautājumi ir pilnīgi atšķirīgi, bet es domāju, ka koordinatoriem vajadzētu padomāt, vai mums nevajadzētu vēl dziļāk iesaistīties šajās debatēs. Kristofēl Fjellner, jūs pieskārāties ļoti svarīgam jautājumam. Es domāju, ka arī citas komitejas vajadzētu šeit iesaistīt. Vajadzētu atcerēties, kādas tad ir šīs sekas uz tirzniecību un to, kas tiek apskatīts šādās komitejās. Lūdzu. Tagad uzklausīsim komisiju. Jorgensens kundze šķiet ir tā, kas izteiksies. Nē, jūs neesat manā sarakstā. Ak jā, jūs bijāt, jūs bijāt pirmais sarakstā. Jūs esat pirmais sarakstā. Jā, liels paldies priekšsādētāji, bet eh, tā kā jau es minēju, un tā kā rakstīts eh, Bībelē, pēdējie vienmēr būs pirmie. Līdz ar to man nav nekāda problēma. Es gribētu komisijai uzdot vienu jautājumu. Attiecības starp nacionālo kompetenci un Eiropas kompetenci, ja ir runa par lietām, kas nav iekļautas Eiropas Savienības tiesību aktos. Divi piemēri. Privāti finansēta universitāte un valsts dalībās noņem, nolēma pārņemt eh, šo universitāti, tātad pārņemt valsts īpašumā. Uh, Es domāju, ka Eiropas komisijai šeit nebūtu nekādu pilnvaru. Vācijā esam nolēmuši eh, likvidēt visas atomelektrostacijas. Protams, šeit arī būs ārvalstu investori. Es domāju, ka šeit eh, Eiropas komisijai, balstoties uz pašreizējiem līgumiem, arī nebūs nekādas kompetences. Bet varbūt jūs varētu šeit man ieviest skaidrību. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, Bērnt. Tagad dod vārdu komisijai. Es atvainojos par šo nelielo aizkavēšanos. Paldies, priekšsēdētāji, godāmie parlamenta deputāti. Lielas paldies, ka uzaicinājāt mūs uh, komentēt uh, šo uzmetumu un arī atbildēt uz deputātu jautājumiem. Pirmkārtām mēs uh, vēlētos teikt, ka mēs labprāt sadarbosimies ar komiteju un arī ar parlamentu pie uh, Zaļievska ziņojuma un pie šīs eh, ļoti svarīgās regulas tālākās attīstības. Šodien mēs eh, komentāros izskatījām gan eh, regulas priekšlikumu, gan arī domājām par investoru un valstu strīdu risināšanu tādā plašākā mērogā. Domājām par to, kāda šeit ir ietekme komisijai un kā mēs varētu to visu labāk salikt kopā. Uh, lai atbildētu uz visiem izaicinājumiem Eiropas Savienības likumdošanā. Man būtu vispirms daži vispārīgāki komentāri, un pēc tam pievērsīšos detaļām šajā regulā un arī ziņojuma uzmetumā. Es zinu, ka mums nav daudz laika. Es vienkārši jūs vēlētos aicināt izteikties tikpat īsi kā parasti. Lielas paldies, es eh, centīšos. Par investoru un valstu strīdu risināšanu, vai tā ir vajadzīga vai nē. Atgādināšu, ka Eiropas Savienībā ir starptautiskas attiecības, un šajās starptautiskajās attiecībās tā parasti uh, paļaujas uz tiesiskumu, uz sauradzāmu un taisnīgu tiesu procesu. Tas pats attiecas arī uz mūsu tirzniecības investīciju nozari. Tātad šeit ir runa par vispārējās pieejas pārnešanu arī šajā jomā. Uzskatām, ka investoru un valstu strīdu atrisināšana ir ļoti svarīgs instruments, lai nodrošinātu, ka Eiropas Savienības investoru tiesības varētu tikt nodrošinātas citās valstīs. Dažkārt to nevar nodrošināt eh, valstu, valstu strīdos, tātad valst, strīdos starp valsti, starp divām valstīm. Tieši tāpēc arī šāda strīdu risināšana ļoti svarīgs uh, punkts. Uh, E, kopienu tiesa iespējams nevarēs nodrošināt visu šādu strīdu atrisināšanu. Ja Eiropas kopienu tiesa risina Eiropas tiesību jautājums, tad šeit ir runa tikai par Eiropas Savienības tiesībām, nevis par tiesībām un pienākumiem, kas izriet no dažādiem līgumiem, piemēram, arī no PTO nolīgumiem. PTO e, iestāde šeit būtu atbildīga. Tāpat arī ir jāskatās, kādas citas strīdu atrisināšanas sistēmas ir ieviestas starptautiskajās tiesībās. Tad, tad konkrētiem līgumiem iespējams ir noteiktas citas eh, strīdu, eh, ris, eh, strīdu šiešanas iestādes. Tad, tad tā ir mūsu vispārējā pieeja strīdu risināšanai starptautiskā mērogā. Protams, investoru strīdi ir jāpakļauj standarta aizsardzības klauzulām. Uh, Šīm klauzulām mūsu starptautiskajos līgumos ir jābūt pietiekami labi sagatavotām, ir jāņem vērā Eiropas Savienības intereses, tā skaitā mums ir jāaizsargā mūsu iekšlietu politika un uh, sabiedrības intereses. Vai nevajadzētu būt tā, ka investoru strīdi radītu lielus draudus. Ir vajadzīgi tādi uh, pamata materiālie uh, panti, lai uh, īstenošana varētu izdoties. Uh, Tas ir tas, uz ko mēs uzstājam. Otrais, kādā veidā rīkoties. Tika pieminēta cauradzamība. Mēs, protams, piekrītam, ka tas ir ļoti svarīgs elements. Tieši tāpēc mēs vedam sarunas par starptautiskiem cauradzamības noteikumiem. Tas tiek darīts Eiropas komitejā, kas strādā pie starptautiskās tirniecības jautājumiem. Uh, cenšamies ieviest um, ievērojamas caurdzimības uh, pantus tajos līgumos, par kuriem vedam sarunas. Tāpat, ja runa par procedūru, tad mēs meklējam arī citus instrumentus, kas mums ļautu nodrošināt paredzamību, cauradzamību visos uh, šajos investoru strīdos, tā skaitā ieviešot arī apelācijas mehānismu. Tas ir tāds ilgtermiņa mērķis, tas ir kaut kas jauns, kas tikai nesen ir parādījies, bet uzskatām, ka tas ir ļoti būtisks elements. Nākamais uh, Vai mēs ļausim, lai eh, investoru un valstu eh, strīdu eh, tribunāli darbojas bez jebkādiem standartiem? Pat ja mēs redzam, ka tie iet nepareizajā virzienā, vajadzētu paredzēt iespējas pusēm nodrošināt saistošu līgumu interpretāciju, kas būtu saistoša arī attiecīgiem tribunāliem. Vajadzētu nodrošināt, lai tas viss neaizietu nepareizajā virzienā un runātu pretī politikai un arī sabiedrības interesēm. Un pie tā mēs tieši strādājam. Tagad es vēlētos eh, pievērsties grozījumiem, eh, ko ir ieteicis referents, un arī uh, komentāriem, kas šodien tika izteikti par regulu. Pirmkārt, Esam ļoti pateicīgi, ka referents Zaļevskis atbalsta šo vispārējo pieeju un struktūru, kādā ir veidots komisijas priekšlikums. Mēs ļoti daudz laika ieguldījām apdomājot šo priekšlikumu, tāpat arī diskutējām ar dalību valstīm, mums bija speciālistu sanāksmes, tikāmies arī eh, parlamentā. Sagatavošanās posms bija ļoti garš. Tika uzdots konkrēts jautājums, kādā veidā tad tika vestas sarunas ar dalībvalstīm. Mums bija ļoti daudz tehnisku sanāksmju, visu gadu pirms priekšlikuma sagatavošanas tikāmies eh, ar dalībvalstu speciālistiem un tikāmies arī šeit parlamentā. Šis sagatavošanās posms bija ļoti garš, un tas arī ietekmēja to, eh, kādā veidā šis priekšlikums ir sagatavots. Labprāt iecināšos detaļās, bet tā kā mums nav laika, tad es atgriezīšos pie šā jautājuma, jau man to lūgs. Uh, Labprāt arī turpināšu sarunas ar referentu un arī ar ēnu referentiem, mm, atbildot uz jautājumiem, kas tika uzdoti. Šie jautājumi tika uzdoti šodien, bet arī um, ir tikuši uzdoti citos formātos, šādās neoficiālās sanāksmēs arī šeit komitejā. Ja runa par ziņojuma projektu, man ir daži komentāri. Piektais grozījums. Ziņojums atsaucas uz prasībām, kas ir palielinājušās salīdzinājumā ar sākotnējām, tad, tad ir skaidrs, ka līdzīgas prasības tiks iesniegtas. Tāpat arī eh, šodien komentāros saklausīju bāžas eh, par šo jautājumu. Vajadzētu nodrošināt, lai redakcija ietvertu visas lietas. Pretējā gadījumā var tiešām parādīties risks. Mm, jāatcerās, ka prasības ir bijušas lielas, bet īsti nav skaidrs, kas ar to ir domāts. Iespējams, mums ir precīzāk jāatsaucas uh, vajadzētu norādīt, teiksim, uz lūgumu organizēt konsultācijas. Un tāpat arī ir jādomā par potenciālām paralēlām lietām par to pašu jautājumu. Septītais grozījums eh, Zaļevska ziņojums ievieš Eiropas Savienības eh, pārāko interešu jēdzienu. Tāpat arī eh, komisija var aicināt dalībvalstī ieņemt konkrētu nostāju. Mēs nedomājam, ka šis formulējums ir piemērots. Ļoti svarīgi, lai komisija varētu izdot vadlīnijas dalību valstī, ja ir runa, ka dalībās juridiskie argumenti var ietekmēt eh, starptautiskā līguma uh, interpretāciju, bet uzsvēršu, ka tam tad ir jābūt Eiropas Savienības līgumam, nevis dalībvalsts līgumam. Tātad mēs ievēršamies pret šo pārākajām Eiropas Savienības interesēm, jo uh, Šis eh, termins ir pārāk neskaidrs, lai mēs varētu pareizi un konsekventi interpretēt Eiropas Savienības līgumus. Uzskatām, ka tas būtu arī Eiropas parlamenta interesēs neierobežot eh, Eiropas Savienības eh, konsekvenci un Eiropas Savienības principu ievērošanu. 14. un 15. grozījums ievieš ziņošanas prasības, mēs tās apsveicam, tā skaitā uh, Eh, ikgadēju sarakstu veidošanu par, mm, dali, par, par lietām. Trīs gadi, iespējams, būtu piemērots termiņš. Savā ievadā es jau arī minēju, ka mēs cenšamies būt pat vēl caurdzamāki, mēs cenšamies, lai investoru un valstu strīdu dokumenti būtu publiski pieejami, protams, ņemot vērā dažādus konfidencialitātes ierobežojumus. Uh, Mēs eh, arī uzskatām, ka būtu ļoti svarīgi uh, pilnībā informēt Eiropas parlamentu un jo īpaši šo komiteju par uh, dažādām darbībām investoru un valstu strīdu risināšanā. Tāpat arī mēs labprāt sniegtu informāciju par konkrētām lietām, tieši tāpat kā tas tiek darīts attiecībā uz PTO strīdiem. Jā, mēs labprāt ņemsim vērā šo ziņošanas un caurdzamības nosacījumus Šī ir joma, kur institūcijām ir jāsadarbojas. Tagad vēl izskatīšu savas piezīmes, eh, lai pārliecinātos, ka esmu atbildējusi uz visiem komentāriem. Tik eh, izteikti komentāri par 8 un 9 pāntu. Jā, patiešām šeit ir runa par to, kā nodrošināt vislabāko līdzsvaru, lai savienība tiktu pareizi pārstāvēta ārpusējās attiecībās, nodrošinot arī Eiropas Savienības eh, tiesību aktu ievērošanu un tā atstājot dalību valstīm ar iespēju sevi aizsargāt un uh, uzsākt uh, savas lietas. Tagad atgriežos pie uh, pēdējā jautājuma par nacionālajām tiesībām un Eiropas komisijas rīcību šādos jautājumos, proti universitāti un atomelektrostacijas, kas tika pieminētas. Situācija būtu šāda. Eiropas Savienības uh, līgumā ir iespējas, ja uh, investors vai arī pusi uzskata, ka dalība valsts veiktā rīcība, piemēram, attiecas uz ekspropriāciju. Tas nozīmē, ka investors nevar pilnīgā paļauties uz Eiropas Savienības līgumiem. Nu, pieņemsim, ka tas ir tā, tāds vienkāršs gadījums, uh, piemēra dēļ. Šajā gadījumā, ja regula būtu spēkā, tad investors varētu apstrīdēt dalībvalsti Varētu teikt, ka šeit ir runa par to, ka tiek apstrīdēts nacionāls akts, kas nav saistīts ar Eiropas Savienību. Nu, pareizā atbilde būtu, ka šādā gadījumā tā ir uh, dalībvalsts un finansiālais pienākums arī gulstas uz dalībvalsti. Es domāju, ka mums vajadzētu uzmanīties, vajadzētu skaidri nošķirt šo faktu, ka investīcijas ir Eiropas Savienības kompetencija, un, protams, tie ir jautājums par, tu, par, par apmēriem bet es domāju, ka mums vajadzētu par to vienoties pirms tiek pieņemta regula. Tātad eh, šeit ir runa par Eiropas Savienības kompetenci, par vienotību un ārējo pārstāvību, to nodrošina komisija. Šie principi ir noteikti Lisabonas līgumā, taču investoru un valstu attiecībās un strīdos m, mm, vairākas lietas var apstrīdēt, un šādos gadījumos tie ir dalībvalstu tiesību akti, kas tiek apstrīdēti. Mēs cenšamies nodrošināt, lai dalībvalsts varētu pietiekami rīkoties un lai uh, dalībvalstis arī uzņemto šo finansiālo atbildību, kas izriet no dalībvalstu rīcības. Tika uzdots arī konkrēts jautājums par ietekmes izvērtējumu. Šī regula vienkārši, nu varbūt vienkārši nav no pareizais vārds, bet uh, regula runā par investoru un valstu strīdu risināšanu, ja šādi strīdi parādās. Tās ir iekšējas Eiropas Savienības lietas, kā mēs to visu norganizēsim, kā nodrošināsim, ka tiek pieņemti pareizie lēmumi, kurš būs atbildīgs finansiāli. Taču konkrētā ietekme izriet no līgumiem, uz kuriem attiecas investoru un valstu strīdu risināšana. Piemēram, tad vajadzētu atsaukties uz uh, investīciju sadaļu Singapūras un e Eiropas Savienības līgumā tā tālāk. Tad jautājums ir par to, kā mēs rīkosimies. Tas arī atbildētu uz jautājumu par ietekmes izvērtējumu. Es domāju, ka tas arī būtu viss. Es ceru, ka es pietiekami labi atbildēju uz visiem jautājumiem. Labprāt arī strādāsim pie šī ziņojuma projekta. Bet es tiešām ceru, ka šodien izteiktie komentāri tiks ņemti vērā. Okay, thank you. Um, yes. Paldies mūsu referentam ir jādodas prom, tad viņš, viņš jau ir aizgājis, un tāpēc viņš nevarēs arī komentēt vai sniegt atbildes. Bet jums atkal būs iespēja diskutēt par šo jautājumu vēl kādreiz, tad, kad mēs runāsim par grozījumiem. 26. datumā, pulkstens 12. ir termiņš grozījumu iesniegšanai. Tālāk 17. un 18. punkts mūsu darba kārtībā. Um, Have... Tā kā mums nebūs laiks šodien izskatīt pilnīgi visus darba kārtības jautājumus, kā paredzēts, varbūt mums vajadzētu apstāties ar, pie šī jautājuma, tātad izbeigt mūsu sanāksmi pēc šo jautājumu izskatīšanas. Un pārējos jautājumus atcelsim uz nākamajām sanāksmēm. Tad 17. 18. jautājums. Mjānmas Birmas eh, piekļuves vispārējām tarifu preferencēm atjaunošana. Mūsu referents ir Dēvids Mārtins. David, floor's yours. Lūdzu, David. Paldies, priekšsēdētāji. Kolēģi, atcerēsies, ka uh, iepriekšējā komitejas sanāksmē mums bija pārstāvis no ETUKA un arī no starptautiskās darba organizācijas, un mēs runājām par attīstību sakarā ar Birmu, un mēs runājām par atcelšanu. Tas vēl nav noticis gan. Uh, Bet eh, ņemot vērā šīs diskusijas, es esmu uzrakstījis refer referātu mm, beziņojumu projektu, es balstījos uz komisijas priekšlikumu. Vispirms mums ir jāatzīst, ka mm, Birmā tiešām ir spērti pasākumi demokratizācijas konflikta atrisināšanas joma. Bet vēl joprojām mums ir eh, garš ceļš ejams. Uh, Tātad eh, preferenču atcelšana, tālāk atjaunošana, tas ir viss balstīts objektīviem kritērijiem, ko izstrādājas SDO. Un 22. jūlija eh, SDO rezolūcija. Tur ir rakstīts, ka attiecīgi ierobežojumi tiek atcelt, tāpēc, ka pārkāpumi vairs nav tik sistemātiski. Uh, Tad, pamatoties uz šiem mm, mm, principiem, kā arī uz manu tekstu, mēs piedāvājam atjaunot šīs tirniecības preferences. Es nepiedāvāju nekādus grozījumus vai papildinājumus komisijas priekšlikumam. Es nedomāju ka jūs varat mm, no nulles kļūt par varoni vienas dienas laikā, un tad nevar visu atrisināt, bet sankcijas ir darbojušās kopš 96. gada. Un valsts ir bijusi slēgta ļoti ilgu laiku un ir ļoti vārga, tāda korumpēta valsts, eh, te ir unikāla situācija Birmā, un es gribētu arī atsaukties uz Katrīnas Aštonas eh, paziņojumu iepriekšējā nedēļa laikā par ekonomiskās sadarbības stiprināšanu starp valstīm. Tad šī vājā apdraudētā valsts bet tomēr ir arī investīcijas no attīstītām valstīm - Japāna, Eiropas Savienība, Ķīna, ASV, visi ar investīcijām cenšas ienākt pēc iespējas ātrāk, katrā steigā Birmas eh, tirgu, ņemot vērā piespiedu darbu, kā arī pulcēšanās brīvību, pilsoniskās sabiedrības neiesaistīšanu un etniskos konflikts, tad ņemot vērā visu to mums tomēr ir jāuzņemas arī ļoti stingra sociāla atbildība un investoriem tas ir jāsaprot. Ir vairākas vadlīnijas par atbildīgu biznesa darbību, ir arī ANO vadlīnijas par uzņēmē darbību un cilvēktiesībām, arī normas attiecībā uz daudz nacionāliem uzņēmumiem Tas viss ir jārespektē un ir arī jāveicina labās prakses izplatība. Rezolūcijas priekšlikumā es piedāvāju ieviest mehānismu, kur kompānijas ziņotu par savām aktivitātēm, par biznesa operācijām, par kompāniju praksi, cilvēktiesību aizsardzības joma. E, tas ir mm, diezgan saistīts ar, ar Amerikas prasība arī, lai līdzīgs ziņojums tiktu iesniegts ASV attiecīgai iestāde. Bet eh, mēs domājam par Eiropas Savienības atskaitēm šai ziņā, tad eh, kādā veidā šī ziņošana notiks, vai tā būs obligāta vai brīvprātīga. Mūsu mērķis ir tomēr izplatīt mūsu labāko praksi tādā apdraudētā valstī kā Birma. Un tāpēc mums ir arī plašāk jāstāsta par mūsu darbiem, attiecīgās direktīvas, caurskatāmības pasākumi. Tas viss ir ļoti svarīgi sakarā darba Birma. Uh, Un tā kā mūsu direktīvas attiecās tikai uz iegūsušās rūpniecības sektoriem, tad ir nepieciešams šeit stiprināt šo informācijas atklāsmes mehānismu no valdību puses, monitoringa mehānismu arī jāstiprina. Un vēl es arī atbalstu komisijas priekšlikumu atjaunot preferences, ne tikai tāpēc, ka tas ir loģisks solis, kas seko SDO sankciju atcelkšanai, bet arī tas veicina atbildīgu investēšanu Birmā kas cerams, ka būs arī iespējamās demokrātiskās pārējas pamatā, bet, kā jau teicu, šeit Birma tā ļoti, ļoti neaizsargāta valsts, ir etniskie konflikti, cilvēktiesība pārkāpumi, ilgs attīstības ceļš, un valstī absorbējot investīcijas ir ļoti svarīgi, lai būtu arī eh, monitoringa mehānisms, kas uzraudzītu investoru aktivitātes. Nu, lai būtu atvērta un skaidra situācija. Paldies, EPP pārstāvis. Vispirms, lūdzu, paldies. Vispirms par šo lēmumu. Mēs piekrītam. Īstenībā nekas īpaši nav e, te diskutējums, bet, e, protams, mēs varētu runāt par rezolūcijas formulējumiem. E, ir tā, ka man nekas konkrēts nav jāsaka, bet varbūt šeit varētu parādīties kaut kāds nians. Skatoties tekstā, es tomēr domāju par kopēju līdzsvaru. Ja es būtu autors, es varbūt kaut kā rakstītu savādāk, savādāk izlikto akcentus. Trešais līdz desmitais punkts. Tas viss ir par CSR. CSR ir ļoti svarīgs mehānisms, bet mēs runājam šeit par Birmu. Bet varbūt varētu fokusēties vispirms uz, uz reformām. Uh, Un tad arī tas, ka mēs gribam, lai šīs reformas tiktu uzturētas, un tad B, ko mēs gribētu vēl vairāk no viņiem, ko mēs no viņiem sagaidām, lai būtu vēl vairāk uzlabotos. Protams, jūs tur atsakāt apsvērumot, bet varbūt paragrāfos arī vairāk vajadzētu fokusēties nevis uz šo sociālo atbildību, bet, bet tieši uz to, ko viņi izdarījuši. Jūs teicāt, ka reformas ir ļoti trauslas un. Uh, Vēl svarīgāk, varbūt līdzsaku šim lēmumam, ir atbalstīt šīs reformas. Es saprotu, ka korporatīvā sociāla atbildība, tas ir svarīgs jautājums, bet tas nav tipisks tikai Birmai. Es pat uzskatu, ka lielākā daļā jaunatīstības valstu šis jautājums būtu aktuāls. Un tagad mans pēdējais komentārs, par kur jūs jau runājāt, tas ir septītais punkts par šo īpašo centralizēto mehānismu. No vienas puses es pilnībā saprotu un arī jums piekrītu, ka tieši Birma ir tikko kā iestājusies šai sistēmā un tāpēc šis valsts stāvoklis ir īpašs. Bet atkal, šajā gadījumā mēs nerunājam tikai par Birmu, mēs runājam par uzņēmumiem, kas būtu jādara uzņēmumiem, lai būtu šis centralizētais mehānisms. Es negribēju to izcelt Birmu tieši tādā veidā, tieši caur mūsu kompāniju rākurus. Ja viņiem būtu jārīkos tā atbildīgi, tad tas būtu jādara ne tikai specifiski Birmā, bet arī citās jaunatīstības valstīs. No kompānija puses šādu mehānismus būtu jāizmanto plašāk. Es e, gribētu, protams, saglabāt septīto, bet līdzsvarotāk attiecībā uz reformām Birmā. Priekšsēdētājs Paldies, mums ir eh, ļoti maz laika, un es esmu spies likt ierobežojums runāšanai nākamajam runātājiem trīs minūtes maksimums. Franciska Kēlēna, lūdzu. Paldies. Arī mēs ļoti nopietni domājam par šo jautājumu, un pēc garām domām mēs nonācām pie secinājuma, ka mēs atbalstam. Uh, pozitīvi e, esam pret šo priekšlikumu, tāpēc mēs atbalstam atjaunošanas priekšlikumu un arī mēs atbalstam, saprotam jūsu bāžas un tāpēc esam, e, esam atbalstam arī komisijas paziņojumu rezolūciju kā ideju un arī saturu atbalstam. Paldies! Paldies! Viljam, lūdzu, vai kas būs nākamais? Paul Murphy. Pauls Mērfijs būs nākamais runātais. Paldies. Labi, tad es ienesīšu zinām disonanci. Par ziņojumu runājot, jā, es piekrītu, ka ir notikuši uzlabojumi, ir īpaši piespied darbu jomā, bet mums ir jāsaprot, kādu tad signālu mēs sūtam. Uh, Dēvids runāja par daudznacionālām kompānijām, par valstīm, kas cenšas iekļūt Birmā, lai iegūtu e, izdevielas, ģeostrateģisku iemeslu vadīti. Kādu signālu tas viss sūta? E, ieskaitot arī šī steiga, lai atjaunotu GSP preferences. Jā, tur ir uzlabojumi, piespiedu darba ziņā, bet e, nekas nav neatgriezenisks. Uh, Un tīpaši runājot par attieksmi pret etniskām minoritātēm, šeit joprojām ir novērojami ļoti nopietni cilvēktiesību pārkāpumi, tāpēc mēs gribētu, lai šī pieeja vaka un katrā ziņā es īpaši neatbalstu preferenču atjaunošanu. Uh, Runājot atkal par piespietu darbu, es domāju, ka ir ļoti daudz pierādījumu par to, ka šie pārkāpumi joprojām e, turpinās, piespiedu darbs tiek izmantots, un tas viss, lai attaisnotu preferenču neatjaunošanu. Tīpaši to mēs redzam, bruņoto spēku e, jomā un, un apkārt šai nozarei pirms mēneša. SDO palīdzēja atbrīvot mazgadīgos eh, karavīrus, un tas ir eh, saskaņā ar noteiktu rezolūciju, bet mēs zinām, ka joprojām eh, dažādās armijas vai, vai parārmijas formējumos ir nodarbināti ļoti daudz pusauģi, tātad mēs nevaram atjaunot preferences ignorējot vienu piespiedu darba aspektu, un pārējo atzīstot kā sasniegumu. Mēs zinām, ka ļoti daudzi cilvēki atrodas arī cietumos, attieksme pret etniskām minoritātēm nav apmierinoša. 135 e, cilvēki ir pārvietoti kādā reģionā. Un mēs redzam, kā eskalējas vardarbība pret citām e, minoritātēm. Tad atkal ir 80 tūkstoši, kas ir pārvietoti kaut kur. Arī attieksme notikumi ziemeļos esošajā Laizas pilsētā. Arī atkal tā ir aktīva vardarbība uz vietām, cilvēku pārvietošana, necilvēciska attieksme, kas turpinās noteiktos reģionos, tātad tas ir jāņem vērā. Un it kā rezolūcijā tas nav ņemts vērā, nav pilnībā tas ņemts vērā. Tātad mēs runājam caur mūsu kompāniju prizmu, ka viņiem ir jāziņo, ko viņi tur dara, bet no otras puses ir nedrīkstam aizmirst arī par arobiedrību tiesībām, tiesības uz streiku, tiesības uz apvienošanos un tā tālāk. Labi, paldies. Francisko Peres no komisijas. Tālāk. Paldies priekšsēdētāji. Jā, mēs atbalstam šo ziņojumu projektu. Tur ir atbalstīts mūsu priekšlikums, respektēts starptautiskās saistības. Un turpinot domu gaitu, kas ir pausta rezolūcijas eh, projektā, mēs eh, saņēmām pagājušajā nedēļu šo projektu, tikai tomēr tagad mums ir daži provizoriski apsvērumi sakarā ar rezolūciju, kuras eh, esmu gatavs izklāstīt. Uh, Vispirms šīs diskusijas nenotiek vakumā, bet jau saistībā ar citām komisijas institīvām, e, teiksim, sektoru vadlīniju e, publikācija, e, korporatīvās sociālās atbildības vadlīnijas ziņā gāzes sektorā, tālāk ir arī monitoringa prasības lieliem uzņēmiem, SR prasības īstenot arī Janma Tālāk trešais prasība informēt uh, iegūstošajā un mežsainīcības rūpniecībā esošo mm, finan finansiālo informāciju. Un treškārt uh, arī prasības par vides un sociālo ziņošanu vai atskaitīšanos uh, daudzos sektoros. Un turklāt vēl ir labā ziņa, kas nāk no Mjanmas. Uh, Mjanma šī gada sākumā ir paziņojums, ka viņi cenšas pievienoties iegūstošās rūpniecības, caurskatamības, iniciatīvas grupai. Un Līdz ar to gribu teikt, ka ir ļoti daudz iniciatīvas, kas e, šobrīd tiek realizētas, un e, ļoti daudzās šajās iniciatīvās jūs minētās bažas ir jau sakārtotas. Varbūt mums nevajadzētu nākt klajā ar jauniem mehānismiem, kas varbūt būtu atkal liekas šķērslis un nevis palīgs mērķu sasniegšanai. Otra doma, es ļoti bieži to atkārtoju. Priekšsēdētāji saka, ka laika limits arī attiec uz komisijas runātājiem tad eh, būtu labāk, ja jūs runātu par to, ko mēs varam izdarīt. Mums ir noteikumi, mums ir arī devītais punkts eh, eh, apsvērum daļā, un vēl mēs nepiekrītam referentam 7.8. rezolūcijas pantā minētajam, tad šī, šeit paustā doma mums nav pieņemama attiecībā uz ASV lomu. Paldies, Dēvid, lūdzu, jums noslēguma komentāriem vārds. Vispirms gribētu pateikties kolēģiem par atbalstu. Es arī gribu papildināt Pola teikto, ka mēs saprotam, ka joprojām ir pārkāpumi un arī vetniskā vardarbība, bet šeit mēs runājam šaurāk par nosīmiem, kas saistīti ar preferenču atce, lieguma aizcel, atcelšanu. Un arī STO ir izteikusi tādu rekomendāciju. Es vienkārši rakstu savā ziņumā, ka mēs atbalstam šo STO rekomendāciju un viss. Tālāk rezolūcija. Rezolūcija ir lielāks fokus uz Eiropas kompānijiem, nevis Birmas valdību. Kā jau Pols teica, ka piespiedu darba pārtraukšana varbūt atkal atjaunot sliktajā virzienā, bet um, mēs uh, šeit fokusējamies uz uzņēmiem. Ja, ja gadījumā turpināsies šis piespiedu darbs, tad uh, arī at, tiks atkal liks liegums preferenču ziņā, bet ko mēs nevaram vairāk regulēt, ir mūsu kompāniju darbu. Ņemot vērā to, kas notiek uh, Birmā, bija monarhija, tagad ļoti vāja demokrātija. Es domāju, ka mums ir noteikti saistības un pienākumi no mūsu uzņēmuma puses, ko mēs varam realizēt, palīdzot attīstībai Birma. Es runāju par komisiju, zinu, ka ir ļoti daudz dažādu priekšlikumu ir saistībā ar korporatīvu atbildību, aptverot gan iegūstošo industriju, gan arī mežsaimniecību, bet es šeit neredzu tieši identitāti vai līdzīgumu eh, tam darbam, ko veids ASV šai ziņā joprojām tur vēl notiek sārunas, un šī te prasība atskaitīties ik gadu, tad, tad par to sārunas laikam turpināsies aprīlī. ASV modelis nav pārņemams, pēc kopija bez principa mums ir jādomā pašiem par korporatīvo sociālo atbildību grupu runājot, uzskatu, ka pirmas gadījums ir diezgan specifisks, tāpēc mums ir nepieciešams nāk klajā ar specifiskām aktivitātēm, lai mēs būtu atbildīgāki tieši šajā vide. Tādi es e, reaģēju uz komisijas teikto, ka Birma tomēr ir unikāla. Deadline for amendments. Uh, e, next. Grozījuma termiņš 26. datums, pulkstens 6 pēcpusdien. un par rezolūciju arī 26. ir termiņš. 20. 21. punkts tiks izskatīts nākamajā sanāksme, un tagad nonākām tieši pie 22. punkta. Janika Žado ir referents. Mēs esam atbildīgā komiteja, tātad tas ir ziņojums par dalību valstu eksporta kredīta aģentūru veiktajām darbībām. Tā ir pirmā viedokļa apmaiņa. Un es došu vārdu referentam, viņš stāstīs savu viedokli. Paldies, priekšsēdētāji! E, šeit termiņš ir ļoti īs, bet tomēr mums jācenšas uzsākt šo procesu. Mēs e, esam tādā īpatnējā situācijā. Mēs esam saņēmuši komisijas darba dokumentu, kur ir izskatīta šī, šī jaunā saistība, tad kas būtu jādara un dalību valstīm gan vīdes, gan attīstības, caurskatamības un citās jomas un ir arī pirmā parākse. Un decembra vidū jums tātad komisija ir nosūtījusi provizorisku ziņojumu, un uz šīs bāzes mēs nevaram eh, joprojām tā kā attiecīgi izdarīt secinājumu, vai šeit uh, mēs varam dot pietiekami labu atbildi komisijai, <laughs> bet uh, šodien ir uh, tādas valstis, kas uh, strādā labāk ar eksporta kredīta aģentūru darbībām, un tāda ir realitāte, ka Eiropas institūcijām dažkārt ir sarežģīti, tas tiešām ir grūti, varbūt ņemt vērā uh, Um, nefinanciālos šo aģentūru darba aspektus, un tāpēc arī šis jautājums par vīdes aspektiem, un ko mēs gribam piedāvāt, tad mēs gribam mācā organizēt mini uzklausīšanu eh, kur mēs varētu uzaicināt arī ārējā dienesta, arī tirgus, ģenerāla direktorāta pārstāvis un citus. Mēs varētu, teiksim, izanalizēt Eh, to, kā šīs aģentūras varētu vairāk strādāt un ziņot par nefinanciāliem sava darba apstākļiem, kas ir arī svarīgi, bet varbūt grūtāk aptverama, un tad varētu izstrādāt tādu kā iniciatīvu, un eh, tad es varētu ātri rakstīt eh, tādu īstu dokumentu visiem ēnu referentiem, tad, lai mēs zinātu situāciju precīzāk. Paldies! So I thank them. Es gribēju pateikties jums par šo koncentrēto runu, un tagad došu vārdu Mērfī kungam. Paldies tūkiem par gatavību pastrādāt ilgāk, ļoti īsi teikšu tā. Ko mēs esam šeit eh, redzējuši tieši šajos ziņojumos no dalībvalstīm? Mēs redzam, ka darbs šeit nav adekvāts Dažkārt eh, vienkārši šīs aģentūras at, ar ķiksīšiem atzīmē savus darbus cilvēktiesību un vīdes aizsardzības jomā. Ļoti formāls ir šis vingrinājums. Man te ir dokuments, te ir rakstīts, vai jūs īstenojat OECD vadlīnijas sociālo un ekonomiskā atbildību. Jā, tā tad atzīmēta rūtiņa un tad vai cilvēktiesību jomā viss ir kārtībā? Jā, un tādā veidā tik, tiek pildīti šie formulāri, un tas nav pietiekami, mums ir jādara vairāk, jāsaņem labāk, labāk informācija, lai mēs saprastu, kas tur notiek, un tad vai OECD pieejas eh, izmantošana, vai tas būtu pareizs jautājums, vai nav galu galā kaut kāds ES dokuments, kur, uz kur mēs varētu atsaukties precīzāk par cilvēktiesību vidas standartu īstenošanas jomā, vai tad nevajadzētu būt tā, ka komisija izstrādā ES dokumentu, nevis OECD dokumentus, kas tiek izmantot šobrīd. Es pieņemu, ka OECD dokuments ir labs un tas eksistē, bet vai tas ir adekvāts un vai pareizi tas tiek ielikt šajā jautājumā? Esmu pārliecināts, ka jūs varat arī ietilpināt pusotrā minūtē to, ko jūs parasti izsakat piecās minūtēs. Tālāk nākamais runātājs. Thank you, Mr. Chairman. First of all. Paldies. Šis priekšlikums ir saistīts ar iepriekšējo jautājumu. Kāpēc dalībvalstīm vajadzētu atskaitīties komisijai par eksporta kredītu darbību? Un vēl viena lieta, kas man uztrauc. Te ir rakstīts par vidas risku aprakstīšanu. Mums apvienotā karaliste ir Rolls Royce uzņēmums, kas ir viens no lielākajiem reaktīvo dzinēju ražotājiem. Eksports šiem dzinējiem tiek finansēts ar eksporta kredītu palīdzību, un es varu redzēt, ka zaļie, kas ir ļoti talantīgi politiķi, ja zaļie tur liek kaut ko iekšā, kas padarīs dzinē eksportu no Lielbritānijas neiespējamu. Es gan ceru, ka to neviens nedarīs, nekad, ne tagad, ne nekad, Bet, ja nu tas tā notiek, tad šeit mēs nonāksim ļoti, ļoti lielā krīze. Mums šobrīd ir milzīga recesija, milzīga krīze, un ceļš ārā no krīzes ir eksporta stimulēšana. Eiropas centrālās bankas Eh, runātājs eh, izdeva kaut kādas skaņas par to, ka eksports Spānijā un citās valstīs tagad palielinās, un to mēs dzirdējām, bet eh, šeit apdraudējums šādā ziņā ir ļoti bīstams. Priekšstādājas mēs noteikti gribam saglabāt Rolls-Royce uzņēmumu, un tālāk komisija un Šulca kungs. Kas runās komisijas? vārdā Šulca kungs no Digitrade. Uh, well, first of all, I would like to thank the members. Vispirms es gribētu pateikties deputātiem par šiem komentāriem. Tie komentāri ir ļoti interesanti, ļoti svarīgi mums visiem. Problēma ir tāda, ka uh, tas ir pirmais šāds vingrinājums, ko mēs veicam šādā formā tieši attiecībā uz eksporta kredītiem. Tad um, attiecīgā regulas formulēm praktiskā īstenošana nav vienkārši lieta. Es eh, saprotu un es piefiksēju, ka deputāti saka, ka eh, šis pasākums nav pietiekams, ka te ir iespējama dažāda interpretācija un ko mēs varam piedāvāt tikai turpināt diskusijas, bet arī noteikti ir jāņem vērā tas, ka mm, dalība valstis arī nav īpaši pazīstamas ar šo vingrinājumu. Dalību valstīm nav nekas pret dialogu šai jomā, bet ir nepieciešams kaut kādā veidā šo darbu izpildīt, pirmoreiz to veikt un tad praktiski saprast, kā tad īstī šī regula ir īstenojama. Un tad ar jūsu atļauju runāšu par formālu punktu. Mēs esam nosūtījuši jums provizorisko ziņojumu. Mēs to izdarījām decembrī. Uh, Un galējā formālā versija tiks izsūtīta pēc iespējas ātrāk, bet jau tagad mēs gribējām jums um, dot iespēju ieskatīties substantīvi dalībvalstu ziņojumos, kādi ir komentāri bijuši, bet formāli, formālā versija tiks atsūtīta vēlāk. To pašu arī varam teikt par sarunu ziņojumu, arī šeit komisija regulā no 2011. gada, un mēs esam arī rakstījuši vēstuli, ko esam adresējuši priekšsēdētāju kungam. Mēs esam atzīmējuši vēstulē, ka problēma varētu rasties tikai tad, ja ziņojums par 2011. gada sarunās, tad, ka tur nebūtu ņemt vērā ASV, Ķīnas institīvu, ka tur nav atsauce uz um, šo institīvu no ASV puses attiecībā uz Ķīnu, un ka tur tā ļoti liela institīva eksportkredīta jomā, un ka vajadzēja to ietvert ziņojumā, bet tas nebija darīts. Jums, referentkungs, vienu minūti. Paldies par šiem komentāriem. Mūsu mērķis ir atrast uh, vislabāko mehānismu, kas parīd, lai dalībvalstīm veikt šo aktivitāti. Uh, tad ir nepieciešama metodoloģija, e, un par to mēs varētu runāt arī mini uzklausīšanas laikā, un mums ir arī lieliski kolēģi no apvienotās karalistes, ļoti jauki, ka mums tādi ir Eiropas Savienībā, un, un viņi arī saka, ka mūsu aktivitātēm būtu jāatbilst līgumam, un jūs arī piemērosiet likumu tieši tāpat kā visi pārējie. Paldies referenta kungam. Tad mēs gaidām šo mini uzklausīšanu, tad mums būs plašāka viedokļa apmaiņa, kā teica referents, un tas notiks mūsu nākamās regulārās sanāksmes laikā, tas būs martā. Nākamā sanāksme tātad būs 20. martā. Paldies visiem!